morning. Good morning, dear friends, colleagues, ladies and gentlemen. If you want to take your seat, we should get started. Kolēģi, mums vajadzētu sākt darbu. We have a busy agenda. We have a... Mūsu darba kārtība ir ļoti saspringta, ļoti pilna. 12.30 ir arī paredzēta koordinatora sēde un 11. ir paredzēts balsojums. Tādēļ bez kavēšanās vajag ķerties pie darba. Pirmais, pirmam kārtām jāpieņem darba kārtība un gribu jums paziņot par dažām izmaiņām. Ceturtais darba kārtības punkts - apmaiņas atbalstu un mācību programmu Eiro aizsardzībā pret viltošanu. E, eh, Makentairas kundze lūdz šo jautājumu apspriest nākamajā mūsu komitejas sanāksmē. 5. un 12. Eh, darba kārtības punkti ir samainīti ar vietām. 9.25. mēs runāsim par Kirkhopa kunga ziņojumu, par uh, aizsardzību pret noziegumiem, un piekto jautājumu mēs apskatīsim pirms 11. Un man ir lūgts dažas ziņojumu par daudzgadu finanšu plānu Eiropas pamatiesība aģentūrai. Balsojam par šo ziņojumu, par kuru eh, atbildīgi ir Ždanoks kundze. Par šo ziņojumu eh, mēs balsosim 6. novembrī. Tāpat Flasikos Benovas ziņojumu par pamatiesību stāvokli Eiropas Savienībā. Uh, mēs balsosim vēlāk. Un eh, SIS2, jeb Schengens informācijas sistēma otrā pa, paudze, par to mēs balsosim arī citu dienu. Tagad otrais darba kārtības punkts. Tie ir priekšsēdētāja paziņojumi. Dāvids Sasolī ir kļuvis par aizstājēju mūsu komitejā. Viņš aizstāja Katarinu Nevedālovu. Un tāpat tiks iecelt referenti, par kuriem vienojāmies koordinatoru sanāksmē. Marians Žans Marinesku būs referents ziņojumam par, par vienošanos starp ES un Moldovu par vīzu sistēmas eh, vienkāršošanu un uh, vienošanās starp ES un Ukrainu par vīzām arī ir iecelts un pats sevi esmu iecēlis par referentu ziņojumam par cīņu pret krāpniecību, kaitējot Eiropas Savienības finansiālajām interesēm. Un Petru Luhans būs autors atzinumam par galvenajiem informatīviem dokumentiem attiecībā uz investīciju produktiem. Pieņemsim pēdējās sanāksmes protokolu. Ja kolēģiem nav nekādu iebildumu, tad esam par šiem protokoliem vienojušies. Un tagad pirmais darba kārtības punkts, par kuru būs apspriedas, ceturtais darba kārtības punkts ir pārcelts uz citu dienu. Tas ir Makintājas kundzes ziņojums. Tādēļ tagad runāsim par Eiropas statistiku un uh, aizsardzību pret noziegumiem. Kirkops kungs ir referents, vai viņš atrodas zālē? Ešvorta kungs aizstās Kirkopu kungu šodien. Mēs uh, apspriedīsimies par ziņojumu priekšlikumu. Mēs jau esam par to apspriedušies, ēnu referenti apspriedās par šo jautājumu. Bija daudz jautājumu, kas skāra uh, šī priekšlikuma izmaksas un metodoloģiju. Ashworth on behalf of Mr. Kirkhope, and then uh, we will... Gaidīsim Ashworta kungu uzstāšanos un pēc tam noteiksim uh, grozījuma iesniegšanas termiņu. Chairman, uh, thank you very much. And, uh, Paldies, priekšsēdētāji kungs. Uh, jā, es uh, varu pateikt, ka Kirkops kungs, diemžēl, nevarēja ierasties. Un īstenībā uh, bija paredzēts, ka Makintāras kundze Mākintērs kundze prezentēs šo ziņojumu manā vietā, bet, diemžēl, uh, viņa nepaveicās, viņa lauza kāju un tādēļ viņa nevarēja ierasties šodien, tādēļ es uh, jūs iepazīstināšu ar Kirkhop kunga ziņojumu. Es varētu citēt tu, viņa piezīmes. Kirhops kungs augstu vērtē to, ka būs vēl viena viedokļa apmaiņa pirms balsojuma komitejā, lai viņš kā uh, referents, apkopojot arī ēnu referentu viedokļus, varētu mūs iepazīstināt ar paskaidrojumu un tas lūdzu noraidīt komisijas priekšlikumu. Pēc tādām plašām diskusijām ar ēnu referentiem un tad, kad uh, notika tikšanās gan ar komisijas, gan Eurostat pārstāvjiem, bija arī uh, organizēt tikšanās eh, ar ēnu referentiem un jurastat pārstāvjiem, un mēs eh, šeit citēju, mēs kā parlaments neredzam, ka šis eh, priekšlikums nozīmēs kaut kādu virsvērtību. Stokholmas programmā ir teikts, ka atbilstīga, uzticama un salīdzināma statistika ir vajadzīgs priekšnoteikums, lai varētu pieņemt uz pierādījumiem balstītus lēmumus par vajadzību rīkoties – par lēmumu īstenošanu un par rīcības efektivitāti. Citāta beigas. Statistika, protams, eh, ir eh, tāda laba informācija, labs informatīvais materiāls, lai varētu domāt par to, kā pieņemt eh, lēmums Eiropas Savienībā, kā cīnīties pret noziegumiem Eiropas Savienības dalību valstīs. Bet ņemot vērā 12 miljonu eiro atvēlēto budžetu un referents atzīmē, ka eh, šis, eh, šī summa eh, ļauj apšaubīt to, vai varēs veikt pietiekami efektīvu datu apkopošanu. Un īstenībā bieži vien statistikas datus ātri var uh, aplam interpretēt, un tas rada sabiedrībā nepareizu uztveri. Protams, ir jārunā arī par statistikas uh, datu uzticamību un uh, jāņem vērā arī konfidencialitātes uh, parametri. Tas varētu radīt papildus problēmas, piemēram, Eh, ja tiek uzdoti jautājumi par narkotiku radīto postu, eh, par terorismu, par eh, uzbrukumiem, kuros tiek izmantots ierocis, visi šie jautājumi ir pārāk subjektīvi un īstenībā tie nav salīdzināmi ar to informāciju, kas ir iegūta apkopot statistikas datus. Protams, mēs piedzīvojam grūtus laikus un Eiropas budžets cieš no samazinājumiem. Tādēļ uh, piešķirt vēl papildus līdzekļus uh, statistikas apkopošanai būtu vienkārši bezatbildīgi. Referents ļoti augstu vērtēja Jurastat veikto darbu, un viņš saprot, ka statistika Eiropas Savienībā ir liela vērtība, bet viņš tomēr piedāvā komisijai balsot pret priekšlikumu. Protams, ir uh, pieejama statistika par dažādiem pārobežu noziegumiem, kibernoziedzību, terorismu, narkotiku tirzniecību, cilvēku tirzniecību un tā tālāk. Referenta ieteikums būtu izstrādāt uh, alternatīvu priekšlikumu, kas nozīmētu patiesu virsvērtību, un um, pirms tam, protams, komisijai vajadzētu veikt arī izmaksu un ieguvumu izvērtējumu. Paldies! Ašort kungam, vai kāds vēl vēlētos izteikties? De Jonga kungs. Danuks kundze, bet De Jonga kungs pirmais. Paldies priekšsēdētājiem. Liels paldies referentam Kirkop kungam. Ir patiešām ļoti drosmīgi eh, sacelties pret komisijas priekšlikumiem un uh, eh, ierosināt tos noraidīt bet īstenībā šajā gadījumā no tā nevaram atteikties. Mēs arī saņēmām vēstuli no pamatiesība aģentūras. Un viņi, zināmā mērā, misinterpretēja, nepareizi interpretēja mūsu priekšlikumu un e, teica, ka statistikas dati ir ļoti vērtīgi, bet mēs jau to nemēģinājām apšaubīt. Mēs tam piekrītam. es īstenībā varu tikai atbalstīt referentu teikto. Mums ir jāapzinās, vai šāda veida dati vispār ir nepieciešami. Vai tie ir prioritāri, piemēram, pretnostatot tos datiem par pārobežu noziegumiem, domāju, tie tomēr ir ar prioritārāku raksturu nekā dalību valstīs veikto noziegumu statistika. Protams, ir jābūt arī datu apmaiņai starp eh, divām dalību valstīm. Tās var apmainīties ar datiem, ja to vēlas, un šeit jau nav nekā atžgārna. Bet, ja komisija detalizēti vēlas visu to regulēt Eiropas līmenī, mums ir eh, jāapzinās, vai tas patiešām ir to vērts, jo ir daudzi jautājumi, daudz problēmas, ko risinās tieši dalību valstu iestādes. Un, ja ir eh, kādas problēmas, ja ir informācijas trūkums, tad ir jāsazinās ar dalību valstu iestādēm, kāpēc tās eh, datus nav piedāvājušas. Piemēram, es esmu pārliecināts, ka Nīderlandē, kur es pārstāvu, mums ir pietiekami daudz datu par dažādu veidu noziegumiem, un ja komisija vēlas ar tiem iepazīties, tā ir laipni lūgtu to darīt. Mums ir arī taču valstīs nacionālie statistikas biroja aģentūras, kas savu darbu veic jau pietiekami ilgi, un eh, viņiem ir pietiekami daudz pieredzes un analīzes. Protams, ir jāpadomā. Uh, par pietiekami efektīvu datu apkopošanas mehānismu, ne, uh, parūpējoties, lai izvēlētās metodas cita citu papildina, nevis izslēdz. Mēs esam runājuši par šo uh, komisijas priekšlikumu, un es jau vairs neatkārtošu visu, kas man ir sakāms, bet ja kādam tiek uzdots jautājums, vai viņam ir ierocis, vai kā viņš jūtas, ja viņam piedraud, nu kā jūs varat uz šādiem jautājumiem sagaidīt uh, objektīvas atbildes? Es uzskatu, ka priekšlikuma komisija nav sagatavojusi pārdomāti un piekritīšu Kirkhopkungam, ka komisijai ir jāatsauc šis priekšlikums. Mums vispār nevajag tērēt ne laiku, ne naudu, ne enerģiju vēlreiz par to diskutējot. Mēs taču esam pieauguši cilvēki, mums ir jāapzinās, ka šis priekšlikums nav pietiekami labs un komisijas jau darbi jāpaveic vēlreiz. Paldies! Paldies, Ždanoks kundze, lūdzu! Yes, thank you, Chair. I... Paldies, priekšsādātāja kungs. Es aizstāju uh, Ulriki Lumačeku, viņa arī ir ēnu referente, un līdz ar to iepazīstināšu jūs ar zaļo grupas pozīciju. Mēs arī ļoti piesardzīgi vērtējam šo priekšlikumu, sevišķi ņemot vērā finanšu krīzes apstākļus. Ir taču jābūt kaut kādai pievienotai vērtībai, eh, lai mēs varētu atbalstīt eh, komisijas izteikto priekšlikumu. Ir ļoti grūti salīdzināt noziegumu statistiku, ja vien nav pilnībā harmonizēti krimināla kodeksi, bet mēs esam pret to. Tāpat ir jāpārbauda, vai komisija ir uh, atbilstīgā iestāde, kam koordinēt visu šo statistiku. Nu, varbūt pamatiesība aģentūra būtu piemērotāk struktūra šādam darbam. Tālāk jāņem vērā arī EDPS paustās bažas. Ņemot vērā paustās uh, bažas, mēs ne. Mēs Mēs atbalstam Kirhop kunga uh, ieteikumu noraidīt priekšlikumu, bet. Bet uh, šeit vēl uh, vajadzētu padomāt par jaunu principu izveidu. Paldies, Zilstras kungs tagad. Paldies, priekšsēdētāji. Es atbalstu Kirkop kunga ieteikumu un es īstenībā uh, īsti nesaprotu, kādēļ komisija vispār šādu priekšlikumu ir izteikusi. Piemēram, Polijā notika izmeklēšana un tur tika konstatēts, ka noziegumu. Uh, eh, noziegums skaits samazinās, jo daudzi noziegumi tagad tiek veikti citās Eiropas Savienības dalību valstīs. E, piemēram, tagad mēs varam konstatēt, ka Polija eksportē uz citām valstīm nevien automašīnas, bet arī noziedzniekus. Tas ir ļoti bēdīgi. Esmu šogad uzdevusi trīs mutiskus jautājumus padomēji un komisijai par pārobežu noziedzību. Un man viņa atbildēja, ka es varu iepazīties ar šiem skaitļiem Eurostat mājas lapā. E, jūs varat mājas lapā atrast 2008. gada skaitļus, un es nedomāju, ka tie ir pārāk aktuāli. Un tur ir atspoguļoti noziedzības dati no 2002. līdz 2008. gadam, bet īstenībā šie skaitļi nekādā ziņā neatspoguļo pārobežu kriminalitāti. Man šķiet, ka ne komisijai, ne padomēji nav ne mazākās nojausmas, kas notiek dalību valstīs un nevar atbildēt uz konkrētiem parlamenta jautājumiem. Ja mēs runājam par statistikas pievienoto vērtību, uh, ir jāprūpēs, lai dati būtu salīdzināmi, bet Jurastat rīcībā esošie dati ir novecojuši, tie vispār nesniedz nekādu pārskatu par noziedzības līmeni un par, vispār nerunāsim šeit ne par kādu pievienotu vērtību. Līdz ar to es atbalstu referentu Komisijai vajadzētu nopietni palauzīt galvu par to, ko uh, viņi ir šeit piedāvājuši, un viņiem savs darbs ir jādara nākotnē atbildīgāk. Paldies! Paldies! Vēl trīs runātāji ir pieteikušies. Busutilkungs, es redzu, ka jūs vēlaties runāt. Lūdzu, tagad tieši. Jūs vēlaties izteikties tagad? Lūdzu. Paldies, atvainojos, nu pat ierados tikai bet ETP grupa atbalsta referentu, jo mēs neesam pārliecināti par to, kādēļ vispār šis priekšlikums ir iesā, ieraudzījis dienas gaismu. Es, eh, nu, pat ieskrēju zālē, es nevaru tagad neko detalizētāk eh, paskaidrot, bet atbalstam referentu. Paldies! Labi. Ešvard kungs, ja jūs vēlaties eh, kaut kādā veidā reaģēt uz kolēģi izteikumiem priekšsēdētāji kungs, nu es te daudz neko nevaru piemetināt, tas ir Kirkop kunga ziņojums, bet domāju, ka viņš patiešām būs gandarīts uzklausīt kolēģu viedokļus. Es viņam pastāstīšu, ko mēs šodien pārunājām. Un paldies kolēģiem par ieteikumiem. Skatos, ka nu, kāds no komisijas vēlas izteikties. Vai vēlties to darīt tagad? Lūdzu, paldies, priekšsēdētāji, paldies, ka Arī komisija uh, drīkst atbildēt uz uh, deputātu izteikumiem. Esmu Eduardo Barreido, esmu atbildīgs par sociālo statistiku Eirostat. Es domāju, mums nevajadzētu jūs pārliecināt par to, cik ir svarīgi apkopot datus un informāciju par noziegumiem Eiropas Savienībā. Piemēram, uh, Eh, Pagājušajā nedēļā tika pieņemts jauns likums, kas eh, uzlabos eh, noziegumu upuru tiesības Eiropas Savienībā, un parlaments šo priekšlikumu atbalstīja. Tāpat bija arī uh, direktīva par uh, minimālās aizsardzības standartiem noziegumu upuriem. Ko tad darīt šādos gadījumos, kā mums palīdzēt noziegumu upuriem šai vārīgajai sabiedrības grupai, cik daudz ir upuru? Uh, cik daudz viņu ir katrā dalību valstī, vai upuru skaits ir palielinājusies vai pamazinājusies, varbūt ir kaut kādas sabiedrības grupas, kas biežāk cieš no noziegumiem. Un, protams, lai visu to saprastu, mums ir nepieciešama vairāk instrumentu nekā līdz šim vai cilvēki vienmēr vēršas policijā, ja viņi cieš no nozieguma, vai šī statistika ir salīdzināma Eiropas Savienības dalību valstīs. Visi šie jautājumi tika uzdoti jau pirms ilga laika, un kāda tad ir atbildu uz šiem jautājumiem? Nav pietiekama dalību valstīs apkopoto informāciju. Mums ir nepieciešama Eiropas līmeņa dati regulas tekstā mēs atsaucamies uz daudzām programmām, tādām kā Hāgas un Stokholmas programmām, kas norāda, ka ir nepieciešams apkopot datus par nozīgumu upuriem, lai uh, varētu iegūt vairāk analīzes, lai varētu operēt ar uh, tādu pārliecinošāku informāciju. Ir arī uh, sadarbības starp Eurostat un nacionālajām uh, statistikas aģentūram. Mēs esam pārliecināti, ka Eurostat ir īstā struktūra, kas var apkopot un apstrādāt informāciju Eiropas Savienībā. Un šis priekšlikums nozīmē papildus vērtību. Mēs arī eh, sekojam tām vadlīnijām, kas ir norādītas ANO uh, Uh, upura aizsardzības baltajā grāmatā mēs jau esam uh, veikuši arī vairākus pilotu projektus no 2008. līdz 2010. gadam. Tie notika 16 Eiropas Savienības dalība valstīs, Eiropas, pateicoties Eiropas Savienības finansējumam. Un um, mēs esam jau guvuši pietiekam daudz pieredzes, veicot šādus pētījumus, un 2009. gadā arī Stokholmas programmas ietveros eh, tika veikts pētījums par kriminoloģiju, un jūs varat arī iepazīties ar vairāku pētījumu rezultātiem paši. Un jāsaka, ka mm, datus apkopoja pašas labākās statistikas iestādes. Mēs esam nedaudz pārsteigti par metodoloģiju, kas ir uh, izvēlēta ziņojumā. Viktimizācijas eh, pakalpojumi ir pieejama Austrālijā, Kanādā, ASV, bet neskatoties uz to visu, mēs saprotam, ka regulas priekšlikums, ņemot vērā teksta saturu, ņemot vērā vispār izvēlto tēmatu, rada lielu ažiotāžu un interesi. Jūs zinat, ka jau ir bijušas apspriedas ar padomi, grozījumi, kas ir piedāvāti, tiek uzskatīti par ļoti konstruktīviem. Protams, ja padome nav vienis prātis par tekstu, tad tiek pieņemts kompromiss ar kvalificētu vairākumu. Mēs ceram, ka šīs kopīgās pārdomas eh, varēs rezultēties labā priekšlikumā. Es gribēju teikt, ka lielākā daļa uh, dalību valstu eh, varēs iegūt datus par viktimizāciju pateicoties eh, paredzētajam pētījumam, un iegūtie rezultāti būs salīdzināmi visās valstīs, salīdzinot tos ar uh, administratīvajiem datiem, kas jau tagad tiek salīdzināti. Protams, šis jautājums notiks saskaņā ar konfiden konfidencialitātes principiem ir jāievēro arī statistikas konfidencialitāte, kas ir jāiedzīvina dalību valstīs. Tai ir jāatbilst uh, statistikas likumiem un uh, statistikas metodēm Eiropas Savienībā. Uh, Atcaucoties uz ziņojumā uh, pausto kritiku, mums tika pārmests, ka ziņojums nav saskaņots, ka priekšlikums nav saskaņots. Mēs gribējām uh, lai dati būtu salīdzināmi, eh, lai tos vieglāk būtu apkopot. Protams, eh, šim priekšlikuma tekstam ir jābūt pietiekam elastīgam, ņemot vērā eh, dalību valstīs aprūpēto standarts, jo citās dalību valstīs ir ļoti labas statistikas apkopošanas metodas un citās nē. Tātad, lai valsts varētu labāk pielāgoties priekšlikumam. Mēs esam pieredzējuši, ka ir nepieciešama informācija politisko lēmumu pieņēmējiem, tajā skaitā arī informācija par noziegumiem un noziegumu upuriem. Ja mēs runājam par pētījumu, domāju, ka tā iznākums būs ļoti būtisks, mums būs dati ļoti rūpīgi jāanalizē. protams, ziņojumā ir runāts arī par eh, tādu nejaušo pētījumu raksturu un pētījumam uh, ir jānotiek nejauši izvēloties respondentus, nevis kaut kāds uh, konkrēts sabiedrības grupas, tikai tad tas būs tāds pārliecinošāks un reprezentablāks. Uh, Un pirms eh, pētījuma publikācijas mēs arī iepazīstināsim jūs ar tā rezultātiem. Protams, ir jābūt arī sociālai statistikai par uh, dzīves līmeni, par nabadzību, par uh, Eiropas 2020. gada stratēģiju šādi, šāds aptaus jau ir tikušas veiktas un tās ir ļoti būtiskas, eh, runājot par nabadzību. Mēs veicam arī pētījumu šajā jomā, tika izvēlēt trīs parametri. Īstenībā tā ir tikai normāla prakse, tā nav pirmā reize kad mēs uh, izmantojam šādu veidu aptaujas un pētījumus. Un vēl kas ļoti būtisks, proti cik tas viss izmaksās. Es eh, gribēju atgādināt, ka jau bija pilotu projekts, mēs visas izmaksas ļoti rūpīgi aprēķinājām, lai varētu uh, panākt vislabākos rezultātus, un ne jau vienmēr uh, tie ir panākami ar lielu naudas uh, summu. 12 miljoni. Tā ir aptuvenā summa, ņemot vērā to, eh, cik izmaksās atsevišķi katra respondenta aptaujāšana un statistikas apkopošana. Mēs balstījāmies uz apmēram ceturdaļu miljonu cilvēku aptaujāšanu, pieņemot šādus aprēķinus. Un uh, ir ļoti žēl, ka jūs vēlties noraidīt šo priekšlikumu, balstoties tikai uz tādiem saustiem uh, statistikas metodoloģijas apsvērumiem. Mēs uzskatām, eh, ka šis pētījums varēs sagādāt pievienoto vērtību un varēs palīdzēt, uh, ļaust palīdzēt arī uh, upuriem, noziegumu upuriem. Vakardien es piedalījos fórumā. Uh, Uh, kur mēs runājam arī par demogrāfisko situāciju, un mēs runājam par to, kādi instrumenti būtu izmantojami, lai varētu apstādināt vardarbību pret sievietēm. Nu, arī šeit varam runāt par to papildus vērtību, ko var garantēt Eiropas Savienības institūcijas. Pašā noslēgumā es gribētu teikt, ka mēs uh, saprotam, ka komiteja vēlas noraidīt šo priekšlikumu, bet mēs esam gatavi iesaistīties pamatīgākās diskusijās, lai uh, varētu visas šīs vājās vietas izskaust. Paldies! Paldies komisijas pārstāvim! Vai kāds vēlas tagad vēl papildināt šīs debats būs utilkums? Jā, priekšsēdētāji, ar jūs atļauju pavisam īsi. Uh, Ļoti žēl, ka šeit ir tik maz kolēģi klāt šajā sēdē, jo šis tiešām ir ļoti svarīgs lēmums, ja mēs nolemjam noraidīt komisijas priekšlikumu. Es ļoti uzmanīgi klausījos komisijas pārstāvju ļoti tādā kaislīgajā aizstāvības runā. Tautas partija aizstāv referenta nostāju tādēļ, ka mēs neredzam nekādu iemeslu, kādēļ mums vajadzētu iebilst pret ļoti pamatotajiem referenta apgalvojumiem. Un tomēr, ja komisija varētu pārliecināt referentu par kaut kādu kompromisu risinājumu šajā jautājumā, tad tautas partija ir gatava sadarboties. Šobrīd esam gatavi atbaldīt referentu, ja viņš vēlas uh, atsaukt priekšlikumu, bet atbalstīsim viņu arī tad, ja viņš vēlas iesaistīties tālākās sarunās ar komisiju, lai kaut kādu risinājumu atrastu. We'll Godātie kolēģi, mēs gaidām Vēbers kundzi, kur ir svarīga par atbildīga par ļoti svarīgu punktu. Un tādēļ, ja kāds vēlas izteikties vēlreiz, tad es aicināšu jūs to darīt, jo mums ir laiks, De Jonga kungs, Ešlī kungs, varbūt jums ir vēl kas sakāms komisijas eh, eh, klātbūtnē, pārstāv klātbūtnē. Dejonga kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Patiesībā mani drusku satrauc tas, ko Busutilkungs tikko teica. Arī mūsu darbs izmaksā naudu. Lība komitejā esmu atbildīgs par daudziem jautājumiem Es nedomāju, ka man vajadzētu bezgalīgi daudz laika pavadīt apspriežot sliktu un nepamatotu komisijas priekšlikumu, lai mēģinātu izdomāt, kā mēs to varam izlabot. Tas ir komisijas darbs, ir piedāvāt mums kvalitatīvus priekšlikumus, un šis nav kvalitatīvs priekšlikums. Es tiešām ceru, ka mēs neuzsāksim jaunu, bezcerīgu un bezjēdzīgu konsultāciju raundu. Komisija, kā mēs šeit dzirdējām, e, patur savus argumentus, ka šīs pētījums ir nepieciešams, svarīgs un tā tālāk. Atkal gribu uzsvērt, kā mums ir ļoti konkrēts mandāts attiecībā uz pārrobežu noziegumiem. Šajā komitejā daudz runājam par to, vēl tam daudz laika, jo gribam pamatīgi runāt par to. Bet šeit ir runa par noziegumiem dalību valstīs, par vietējiem noziegumiem, kuri būtu jārisina un statistika jāapkopā vietējā vai dalību valstu līmenī. Uh, Nav skaidrs, kādēļ mums vajadzīgi agregāti, agregēti vai apkopoti dati Eiropas līmenī par noziedzību dalību valstīs. Otrakārt, šajā komisijas priekšlikumā un pat arī paskaidrojumā, ko šodien dzirdējam, nav saprotam, kāpēc mēs nevaram paļauties uz esošajiem datiem varbūt atsevišķās dalību valstīs ir kaut kādas konkrētas problēmas, tad es domāju, ka varbūt vajadzētu sazināties tieši ar šīm dalību valstīm un to iestādēm aicināt viņus uzlabot savu darbu, efektīvāk padarīt to. Es domāju, ka mikromanagements nav efektīvākais veids, kā Eiropa var iejaukties jautājumu risināšanā. Uh, Konsultācijas ar komisiju ir notikušas, esam detalizēti paskaidrojuši, kādēļ šī statistikas metodika ir nepareiza. Es e, ļoti šaubos par šo te uh, ekspertu kvalitāti, ja jau šis ir rezultāts ļoti augsts kvalitātes ekspertu ilgam darbam, ja jau pat nespecialistam ir skaidrs, ka tas ir galīgi nekvalitatīvs priekšlikums no, no metodikas viedokļa. Uh, Nu, ja gadījumā ir cits priekšlikums, daudz labāks, tad mēs varam to apspriest, bet šo vairs ne. Paldies. Tas izsrā, plīs. Fūzīdē, danki vēl. Zailstras kungs, lūdzu, paldies priekšsēdētāji. Komisija īstenībā nereaģē uz mūsu pausto kritiku un viņi aizstāvs runājot par kvalitatīvu statistiku. Un īstenībā komisijas aizstāvošā šī nostāja, ko viņi ieņē, ieņēma pašā aizstāvoties, man tikai vēl vairāk pārliecina, ka um, ir jāparūpējas par statistikas kvalitāti. Es varu arī atbalstīt iepriekšēju runātāju. Un esmu nobažījies par komisijas pozīciju. Īstenībā izskatās, ka ETP būs gatavi padoties, ja komisija izstrādās no, no jaunu priekšlikumu un to ātri vien pieņemt. Kipras prezidentūras viedoklis. Un pēc tam došu vārdu Ašvarta kungam. Eh, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Ε, εκ μέρους... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Kipras prezidentūras vārdā gribētu teikt, ka regulas projekts par statistiku un e, noziegumu drošību tika apspriesti darba grupā. Polijas prezidentūras laikā jau 2011. gada jūlijā notika šīs sarunas. Šo debašu rezultāti ir sekojoši. Polijas prezidentūra 2011. gada 22. decembrī sagatavoja kompromisu priekšlikumu. Kā komisijas pārstāvis pareizi teica, padome ir iesniegus grozījumus, lai uzlabotu šos gro, šo priekšlikumu. Atsevišķas dalība valsts ir izteikušas iebildes pret šo priekšlikumu kopumā. Un jāsaka, politiskā līmenī šīs iebildes nav apspriestas. Vienkārši ir notikušas ekspertu tikšanās darba grupās. Kipras prezidentūra gaidīs komisijas galīgo ziņojumu, eh, komi, Libe komitejas ziņu, galīgo ziņojumu par to, kā tālāk rīkoties ar šo te priekšlikumu. Paldies, tagad došu vārdu Ešlīkungam. Ešvaras kungam. Paldies! priekšsēdētāji, referenta Kerkopkungu vārdā es gribētu pateikties visiem kolēģiem par dalību šajās debatēs nodošu Kirkopkungam visus tos komentārus un jautājumus, ko jūs uzdevāt viņam, it īpaši jūsu vēlmi tālāk iesaistīties debatēs par šo jautājumu. Domāju, viens no galvenajiem jautājumiem šeit ir uh, Um, ieguldījumi un saņemtā vērtība vai ieguldījuma atdeve. Es strādāju budžeta komitejā, tad man, piemēram, tas ir ļoti svarīgi. Šie ir laiki, kad par finansu aspektiem ir jādomā ļoti pamatoti. Un tieši šajā jautājumā ir jādomā par to, cik kvalitatīvi ir tie dārgie priekšlikumi, ko mēs piedāvājam. Vai tiešām ir pietiekami informācijas, pietiekami papildus vērtības, ko mēs iegūsim ar šo dārgo projektu. Uh, Um, salīdzinot ar to, ko šobrīd ievāc dalību valsts statistikas iestādes. Es informēšu Kirkopu kungu un esmu pārliecināts, ka viņš jums uh, darīs zinām savu nostāju. Paldies Ašvars kungam! Gribu pateikties Kirkopu kungam par paveikto darbu. Mēs redzam, kāda ir situācija šobrīd, skatīsimies, kā tā attīstīsies tālāk. Tagad ir jāpāriet pie nākamā jautājuma, jo 11. sāksim balstot. Vēbers kundze ir atbildīga par nākamo ziņojumu. Viņa kaut kur ir ceļā uz šo zāli, tā mums saka. Un tādēļ es gribētu aicināt viņu pagaidīt, jo, ja iesim dzert kafiju, tad pēc tam atkal izmainīsimies un zaudēsim daudz laika. Labāk paliksim šeit un gaidīsim, kad Vēbers kundze nāks caur durvīm. yes, yes, yes, yes. 16. Yes, yes, excuse me. I, I forgot to... Uh... Godātie kolēģi, aizmirsu jums paziņot, ka grozījumi Kirkopkunga ziņojumam ir jāiesniedz līdz 16. oktobrim. Tas ir pēc piecām dienām. Līdz pulksten pieciem vakarā varat iesniegt grozījumus. Lūdzu, atzīmējiet, ka tas ir grozījuma iesniegšanas termiņš. Hello, thank you. Mrs. Weber. Vēbers kundze ir ieradusies. Man liels prieks jūs sveikt mūsu sēdē. Mēs neizsludinājām pārtraukumu jūs gaidot, jo es teicu kolēģiem, jums jābūt kuru katru mirkli, un nu jūs tiešām esat ieradusies. Pārējiem pie sastā darba kārtības punkta Eiropas Savienības harta standartu noteikšanai attiecībā uz plašaziņas līdzekļu brīvību Eiropas Savienībā. Vēbers kundze priekšsēdētāja ir neliela problēma. Bija paredzēts izskatīt šo punktu pulksten desmitos. Un bija paredzēts, ka šeit būs arī pārstāvi no mēdīju plurālismu iestādes, un viņi prezentēs savu pētījumu, kur mēs pasūtījām savulaik. Viņi vēl pagaidām nav ieradušies. Es domāju, ka viņiem ir jābūt šeit kur katru brīdi. Es eh, neredzu zālē arī ēnu referentus ir daži, kas pārņem ēnu referentu pienākumus. Jums ir daudz ēnu, Vēbers kundze, ļoti labi, ka jūs esat izēnoti tādā skaistā veidā šodien. Nē, nē, mans, mani ēnu referenti nav e, šeit klāt. Ja viņi pārņemtu šo darbu pilnībā, es būtu ļoti priecīgi, saka Vēbers kundze. Priekšsēdētājs. Ļoti labi, ka jūs esat tik elastīga. Jūs zinat, ka mums bija pārmaiņas darba kārtībā, izmaiņas un grozījumi. Ā, lūk, arī mēdī plurālisti ir ieradušies. Mēs paskaidrosim klātesošiem vēlreiz, ka darba kārtībā nācās ieviest grozījums, jo Makintārs kundze salauza kāju un tāpēc viņi nevar šodien uzstāties. Un tieši tādēļ ir galvenie grozījumi šajā darba kārtībā ieviesušies. Mēs nekādā gadījumā negribējām grozīt balsošanas sākumu pulksten 11. Jūs jau zināt, kā tas ir, ka balsošana ir īpaši svarīgs punkts, uz ko ieradīsies visi deputāti. Vēbers kundze, es tiešām izsaku līdzjūtību Makintāras kundzei, man ļoti žāk viņas salauz kāju. Priekšsēdētājs 11. te visi saskries. Gribēs. Do right on or something like that or take the plane or whatever. Tad viņi gribēs ātri, ātri nobalsot un pēc tam atkal skries prom, tāpēc, ka viņiem būs lidojums vai vēl kaut kādas citas lietas, kas viņus sagaida šodien. Mēs jau esam to pieredzējuši agrāk. Tā tas notiek. Šaulerkungs šeit pārstāv Eiropas mēdīju tiesību institūtu, EMR. Šaulerkungs, man liels prieks jūs šeit sveikt. Referenti ir klāt, ēnu referenti arī. Esam gatavi sākt spriest par šo ziņojumu projektu par standartu noteikšanu attiecībā uz plašsaziņas līdzekļu brīvību Eiropas Savienībā. Liels prieks šeit sveikt Šojerkungu, kas pārstāv Eiropas mēdīju likuma institūtu EMR. Šajer kungs mūs iepazīstinās ar pētījumu rezultātiem. Šo pētījumu pasūtīja Lībe komiteja, un pētījums sauc pilsoņu tiesības saņemt informāciju, likumi un politika Eiropas Savienībā un tās dalībvalstīs. Vispirms būs tātad šī prezentācija, pēc tam uzstāsies referente, ēnu referenti un citi deputāti, kas vēlas izteikties par šo jautājumu. Šo ir kungs, lūdzu. Jā, paldies priekšādātā kungs, paldies par šo uzaicinājumu, gribu sveikt referenti, visus, mē, visus deputātus, kas šeit ir ieradušies. Man teica, ka man esot jārunā dzimtajā valodā, un tā ir vācu valoda. Un tā, tādēļ arī pāriešu uz šo valodu. Ich werde Ihnen heute Vormittag. Paldies. Uh, Varu jūs nedaudz iepazīstināt ar veiktā pētījuma rezultātiem, ko veicām Eiropas parlamentu uzdevumā, un pētījumā mēs skatījāmies, kāda ir mediju situācija Eiropas Savienības dalībvalstīs un cik eh, viegli pilsoņiem ir piekļūt informācijai. Gribēju tikai pašā sākumā atzīmēt, ka ir trīs dažādas versijas. Un da haben wir zunächst einmal die komplette Version mit Uh, šim pētījumam ir pilnā versija 710 lapušu garumā, un uh, pēc tam no 710 lapusēm tika apkopota īsāka versija, kur ir atspoguļoti galvenie dati, galvenās atziņas, un tad ir arī uh, 590 lapušu garumā apkopot informācija no dalību valstīm. Ņemot vērā to, ka man nav atvēlēts pārāk daudz laika, es runāšu tikai par galvenajām atziņām. Protams, ja jums ir interese iepazīties ar situāciju dalību valstīs, jūs, protams, varat ar to iepazīties eh, Libe komitejas tīmekļa vietnē. Ganz kurz zu dem äh, methodischen Ansatz, den gewählt. Kāds, kāda bija izvēlētā metodiskā pieeja veicot pētījumu? Pašā sākumā mēs izvērtējam, kādas ir jaunākās attīstības tendences ES dalību valstīs un arī Eiropā kopumā kopš 2004. gadā veiktā pirmā pētījuma. Pēc tam izstrādājām anketas, ko izsūtījām dalību valstu ekspertiem. Pateicoties anketām, mēs varējām apkopot informāciju par katru valstu atsevišķi. Pēc tam mēs intensīvi diskutējām par iegūtajiem rezultātiem dalībvalstīs, lūdzām uh, ekspertu ieteikumus, konsultējāmies ar viņiem, un ja mums šķita, ka informācija nav pilnīga, mēs lūdzām arī to papildināt, uh, un ne visi eksperti ļoti mudīgi mums stāstīja, kāda ir, kas tad notiek dalībvalstīs. Citreiz informācija bija nepilnīga, tādēļ mums vajadzēja plašāku konsultāciju procedūru. Pēc tam mēs veicām uh, salīdzinošo analīzi. Uh, kas tika saskaņota ar tās augstajiem Eiropas kritērijiem, European benchmarks. Eiropas Savienībā esošā jurisdikcija, kas ir noteikta arī Eiropas padomas konvencijā, nosaka, ka Eiropas uh, Savienības pilsoņiem ir jābauda informācijas brīvība, un īstenībā tā ir tā galvenā latiņa, uh, galvenā mēraukla, kas ļauj novērtēt to, kāda tad ir mediju brīvība dalība valstīs, un ņemot visus šos rezultātus vērā, mēs varējām arī izstrādāt metodoloģiju turpmākajai procedūrai. Kas tad notiek Eiropas Savienības dalību valstīs? Mēs uh, pētījām dalību valstu konstitūcijas uh, un, protams, uh, viedokļu brīvība ir viena no pamatbrīvībām. Tāpat pētījām, cik tad brīvi cilvēki var iepazīties ar informāciju, cik brīvi viņi to var sameklēt, bet tas neatiecas vienotā mērā uz visām dalību valstīm. Piemēram, kāds plašsaziņas līdzekļu izdevējs, kā viņš var nokļūt tirgu. Noteikti nebūsiet pārsteigti, bet ir eh, atšķirības tajā, eh, kā jūs varat iekļūt, piemēram, eh, apraides tirgu, piedāvāt jaunas televīzijas programmas vai radioprogrammas, un kādas ir jūsu iespējas, piemēram, izdot avīzi, drukāto presi. Ir uh, Uh, šo plašsaziņas līdzekļu uh, īpašnieki un viņi pēc tam tiek arī pārdotas uh, licences, atļaujas, ir, protams, tas viss regulēts likumdošanā, bet visās dalību valstīs situācija nav homogēna. Un kādas tad ir šīs īpašuma tiesības? Īstenībā visur situācija nav pietiekami caurskatāma. ņemot vērā juridisko satvaru attiecībā uz valsts televīziju, valsts radio, ir jāgarantē, lai valsts mēdīji būtu neatkarīgi, lai tiem būtu pietiekams finansējums ir e, jāsaprot, vai ar šādu finansējumu pietiek, lai varētu, lai mediji varētu būt uh, neatkarīgi. E, mēs izpētījām arī mediju uzdevumus un uh, mēģinājām saprast, vai ir pietiekam daudz kontrolas, lai mediji varētu darboties brīvi, tajā pašā laikā, lai kāds no augšas, kāds instants neiejauktos uh, viņu darbībā un nemēģinātu, piemēram, mainīt informācijas saturu. No vairākām dalību valstīm uzzinu, zinājām, ka uh, ir mediju uzraudzības aģentūras, bet to piedāvātais juridiskais satvers nav pietiekams, lai mediji varētu pietiekami labi darboties un nevienmēr tiek garantēta arī neatkarība. Bieži vien šeit ir vērojams zināms saknes ar politiku. Mediju galvenā darbība, protams, ir atkarīga no tā, kā mediji var darboties pietiekami efektīvi kā tādi e, sabiedrības norišu vērotāji, arī zināmā mērā kā kontrolieri un ne visu dalību valstu likumdošanā šāda loma ir atrunāta, e, bet par to e, spriež dalību valstu iestādes, kas tāpat lemj par mediju neatkarību un brīvību. Uh, Un mēs tāpat mēģinājām iepazīties ar situāciju, cik aizsargāti katrā valstī ir žurnālisti, sevišķi ņemot vērā arī viņu aktivitātes internetā. Žurnālistu profesionālais status ļoti reti ir definēts, un, protams, tas ir saistīts arī ar eh, tādu plašāku interpretāciju un zināmiem riskiem. Dalību valstis ļoti reti uh, Mm, nosprauž tādas vadlīnijas, eh, kuras būtu jāievēro medijiem, piemēram, rakstot par tādiem tematiem kā kultūra, minoritātes un tā tālāk. Ļoti reti pastāv sistēmas, kas varētu palīdzēt fin finansēt konkrēta satura rakstus vai paziņojumus. Ļoti daudzās valstīs ir koregulēšanas iniciatīvas, it sevišķi tas notiek drukātās preses e, jomā, bet mēs arī konstatējām, e, ka daudzos gadījumos šī koregulācija, koregulējums netiek e, pilnībā īstenots un uh, principi nav pilnīgi skaidri noteikti. Pilsoņi var iegūt informāciju tad, ja, piemēram, mediji tiek pietiekami izplatīti. Mēs tādēļ arī mēģinājām uzzināt, vai ir kādi šķēršļi, piemēram, informācijas izplatīšanai, plašsaziņas līdzekļu izplatīšanai, nu pat uh, Mēs te runājam par visiem plašsaziņas līdzekļiem, gan internetā pieejamiem, par uh, avīzēm, žurnāliem, uh, radio un televīziju. Bet joprojām ir uh, grūtības piekļūt uh, apraides frekvencēm, platformām. Un tāpat ir vairākas uh, valstis, kur, piemēram, avīžu izdevējiem ir grūtības pārdot savu avīzi, piemēram, arī iekļūt šajā izplatīšanas tīklā, parūpēties, lai viņu izdevums nonāktu kioskos un veikalos. Un tas ir, protams, saistīts ar tirgus sadalījumu, ar konkurences grūtībām, un mums <clears throat> ir jāparūpēs par to izskaušanu. Ja mēs runājam par pilsoņu informēšanu, ir jāatzīmē, ka pilsoņiem ir tiesības piekļūt informācijai par informāciju arī, kas ir eh, publiskot valsts plašsaziņas līdzekļos. Jāsaka, ka visās dalību valstīs likumdošana šajā jomā nav simtprocentīgi skaidra. Ir dalība valsts, kas eh, tagad strādā pie šādas likumdošanas un būs gatavs to nākotnē izmantot. Mēs gribējām uh, saprast, vai pilsoņi var iegūt informāciju par to, kurš tad konkrētu ziņu ir publicējis medijos, kurš ir bijis pasūtītājs un kurš ir mediju īpašnieks. Īsnībā šeit vēl pastāv ļoti daudz trūkumu. Ja mēs runājam par valsts mēdījiem, uh, Eh, pilsonim ir eh, jāzina, kādu pievienoto vērtību sabiedrībai rada šādi eh, apraides kanāli. Tādēļ mēs apkopējām informāciju, kurš valsts medijos apkopo ziņas, kurš tās tālāk nolasa un uh, kādas ir pilsoņu iespējas piekļūt informācijai. Principā pilsoņiem nav grūtību piekļūt uh, informācijai, ja nu vienīgi finansiāla grūtība dēļ. Tādēļ ir dalība valstis, kurās uh, ir īpašas uh, struktūras, īpašas sistēmas, lai arī cilvēki, uh, kas uh, pelna mazāk, varētu iegūt informāciju un varētu piekļūt plašsaziņas līdzekļiem. Un visu beidzot mēs mēģinājām uzdot jautājumu, kā pilsoņi var uh, piedalīties mediju satura veidošanā, informācijas veidošanā. Vai pilsoņiem ir iespēja veidot šādu atgriezienisko saikni, vai viņi var paust savu viedokli, vai viņi var izteikt kritiku par tikko dzirdēto vai lasīto. Un Mēs eh, secinājām, ka ir ļoti maz tādu sistēmu, kas ļautu pilsonim eh, nekavējoties paust eh, savu viedokli vai aizstāvēt savus intereses, reaģējot uz izlasīto vai dzirdēto vai redzēto. Mēs izpētījām arī mediju tirgu, protams, es tagad par to nestāstīšu detalizēti, gribēju teikt, ka situācija dalību valstīs ir ļoti, ļoti daudz šķautņaina un nevienmēr tas ir saistīts ar ekonomisko situāciju. Tam var būt arī kultūras iemesli, kur, kultūrāls dabas iemesli. Bet, ja mēs runājam par presi, radio un televīziju, Eh, programmu un izdevumu skaits īstenībā nenozīmē to, ka šeit valda plurālisms. Um, tas nekādā ziņā nav savstarpēji saistīts, un, piemēram, ja ir vairāk izdevumu, tas nenozīmē to, ka pilsonis iegūs vairāk un kvalitatīvāku informāciju. Citreiz ir mazāk izdevumu, bet eh, tiem ir vairāk finanšu, un līdz ar to viņi vairāk naudas var ehm, investēt eh, informācijas kvalitātē. Ja runājam par valsts eh, plašsaziņas līdzekļiem, tiem ir eh, aizvien grūtāk konkurēt ar komerc izdevumiem, komerc programmām, jo bieži vien tieši valsts eh, plašsaziņas līdzekļi cieši gan no finanšu grūtībām, gan uz tiem tiek izdarīts arī politisks spiediens. Eh, korespondenti runāja par to, ka ir jā. Respondenti runāja par to, ka ir jāuzlabo likumdošanas ietvars, eh, protams, tiek gaidīta arī iniciatīvas uzņemšanās no medijiem, lai varētu veicināt tādu mierīgu dažādu eh, tautību līdzās pastāvēšanu vienā valstī. Vairāki respondenti teica, ka ir jābūt arī uh, Eh, labākai saskaņai starp eh, valstī esošajiem eh, mediju noteikumiem un, piemēram, Strasbūras tiesas cilvēktiesību konvencijā teikto. Un tika runāts arī par mediju koncentrāciju, par trūkošo caurskatāmību, jo bieži vien nav zināms, kurš medijs kam īsti piedara. Tagad galvenās atziņas, ko ieguvām, eh, izpētot arī Eiropas Savienībā esošo tiesību kopumu attiecībā uz medijiem un informācijas brīvību. Eiropas pamatiesību hartas 11. pantā un Eiropas cilvēktiesību konvencijas 10. pantā par to ir runāts. Protams, ir jāuzlabo pamatiesības, ir jāievēro konkurences likumi un arī LESD līgumā minētā kultūras klauzula. Tāpat iepazināmies ar sekundārajām tiesībām, ir direktīva par audiovizuālajiem pakalpojumiem, tāpat vairākas padomes un parlamenta eh, rezolūcijas un, protams, neaizmirsām arī komisijas paziņojumus. Iepazināmies arī ar Eiropas Savienības tiesas spriedumiem šajā jomā. Mēs nonācām pie secinājuma, proti, ka Eiropas cilvēktiesību konvencijas desmitajā pantā eh, ir eh, minēts pats būtiskākais par mediju brīvību un pilsoņu tiesībām uz informāciju, un ja tās tiek pārkāptas, tad ir iespēja griezties Strasbūras cilvēktiesību tiesā un uh, pamatiesību hartas desmitais uh, pants uh, arī to atrunā. Strasbūras cilvēktiesību tiesa savā spriedumā ir teikusi, ka dalību valstis ir atbildīgas par mediju plurālismu, par uh, lielu piedāvājumu un uh, mēs, protams, varam teikt, ka tas attiecas nevis tikai uz valstīm tā abstrakti, bet arī uz Eiropas Savienības dalību valstīm, un, protams, valsts medijiem jābūt neatkarīgiem un eh, jāparūpēs, lai tiem būtu arī pietiekams finansējums. Ko tas nozīmē? Eiropā nospraustie kritēriji jau īstenībā uh, Uh, piedāvā tādu noteikumu kopumu, kas ir jāievēro Eiropas uh, Savienības dalību valstīs, bet uh, pastāvošais ietvars joprojām vēl ir nepilnīgs. Ir jārunā par pilnvarām, individuālajām pilnvarām un subsidiaritāti. Tāpat ir jāizmanto harmonizācijas instrumenti, vienotajā tirgū, ņemot vērā kultūrālās atšķirības un īpatnības dalību valstīs. Ja runājam par LESD līguma septīto pantu, saskaņā ar to īsti nav skaidrs kā tiesiskas valsts un demokrātijas principus varētu uzskatīt par saistošām vērtībām visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, attiecinot tos uz mediju brīvību. Un e, e pamatiesību e, hartas 11. pantā ir teikts, ka ievērojot eh, mediju brīvību un plurālismu, šīs tiesības jau ir atrunātas un eh, Eiropas Savienības tiesa uzskata tieši pamatiesību hartu par vienu no galvenajiem likumdošanas instrumentiem šajā josmā. Es varu nosaukt arī tādas lietas kā Skārlet un Netlog, eh, kas labāk ilustrē to visu. Noslēgumā daži ieteikumi, ko mēs varētu paust, ņemot vērā veikto pētījumu. Pirmām kārtām gribēju teikt, kopīgi ar Eiropas padomu mums ir jāatrod kaut kāds eh, modus vivendi, kas varētu nozīmēt tādu papildus vērtību. Mums arī vajadzētu tā detalizētāk formulēt, kā institūcijas sadarboties, sadarbojoties varētu garantēt vēl lielāku informācijas brīvību. Protams, Eiropas Savienība sadarbojas arī ar starptautiskām organizācijām, un to varētu darīt vēl uh, padziļinātāk. Piemēram, uh, runājot par brīvību internetā un uh, citiem plašsaziņas līdzekļiem. Protams, uh, ir jābūt lielākai saskaņotībai starp vairākām ES politikas jomām, jo ir vairākas politikas jomas, kas tiešā veidā ietekmē mediju politiku un arī pilsoņu brīvību iegūt informāciju. Ja mēs runājam par plašsaziņas līdzekļiem, ir jāatminas tā pieeja, ko uh, apstiprināja Eiropas parlaments, proti, ka Mēdīja ir ļoti svarīga gan kultūrālās daudzveidības saglabāšanai, gan arī mierīgai pilsoņu līdzās pastāvēšanai un, protams, arī politiskai informācijai. Pēc astoņiem gadiem Tātad iepriekšējais pētījums bija 2004. gadā, tagad jaunais pētījums, kas notika pēc astoņiem gadiem, pierāda to, ka ir nepieciešams stabilāks fundaments informācijas brīvībai, mediju brīvībai, lai mēs varētu iegūt pēc iespējas vairāk informācijas par mūsu interesējušiem faktiem. Līdz ar to informācija ir jābalstās uz tādu ļoti pamatīgu, stabilu fundamentu. Ja runājam par pamatiesībām, šķiet tagad jau ir sasniegts tāds līmenis, ka ir daudz aģentūra, institūcija un orgāna Eiropas Savienībā, kas pievērš šiem jautājumiem. Bet domāju, ka varētu vēl vairāk izkopt sadarbību, dalību valstis varētu apkopot savus spēkus, lai nevajadzētu vienu un to pašu darbiņu veikt divreiz vai pat trīsreiz. Nu, var taču pastīties pāri robežām, palūkoties, ko dara pārējie, ar ko nodarbojas Eiropas pamatiesība aģentūra Vīnē un ko katrs uh, varam darīt, saliekot spēkus kopā, lai resursus izmantot efektīvāk. ir Eiropas Savienības darbības līgumā ir uh, minēta arī kultūras klauzula. Tādēļ vajadzētu parūpēties par labāku harmonizāciju Eiropas Savienības līmenī. Daudzi gan to aplūko skeptiski, bet mums ir jāsaprot, ka tas nebūtu tā nav. Vēlreiz par ieteikumiem un konkrētām politikas jomām. Vajadzētu palauzīt galvu par to, vai ir nepieciešams mudināt Eiropas komisiju izstrādāt uh, direktīvas vai kāda cita instrumenta priekšlikumu, ņemot vērā mediju koncentrāciju un uh, mediju pašumtiesības. Nu, vismaz varbūt uh, vajadzētu noteikt kaut kādas caurskatāmības vadlīnijas dalību valstīs. Pārskatot audio, audio-vizuālo mediju direktīvu, ir jāpadomā par aptvērumu paplašināšanu un jāapzinās, vai ar šī instrumenta palīdzību uh, ir iespējams uh, labāk formulēt pilsoņu tiesības uz informāciju, sevišķi, ja mēs runājam par ļoti būtiskiem notikumiem un jaunumiem. Tādā veidā garantējot uh, šīs tiesības uz informāciju. Runājot par sekundārajām tiesībām, gribēju minēt, eh, ka E, ir ļoti strauja elektronisko mediju attīstība, ir digitālā televīzija, ir internets, tādēļ vajadzētu parūpēties arī par labāku juridisko satveru šajā jomā. Un jurisdikcija attiecībā uz produktiem nozīmē to, vai nevajadzētu vairāk pievērsties pilsoņu interesēm e, un uh, tiesībām uz informāciju. Un ja, piemēram, Apple var uh, pieņemt lēmumu, kāda karikatūra vai kāds logo parādīsies uz pilsoņu nopirktajiem mobiliem telefoniem, nu es domāju, ka tas īsti neatbilst uh, informācijas brīvībai un pilsoņu tiesībām uz to. Ja runājam par elektronisko saziņu, Uzskatu, ka Eiropas parlamentam vajadzētu uh, runāt par tīkla neutralitāti un arī universāli pieejamiem uh, vispārējais intereses pakalpojumiem. Tāpat jāpadomā par īpašām sistēmām, kas ļautu uh, sastādīt tādu interesantu, visiem pieejamu informāciju un parūpēties par tās izplatīšanu. Uh, Tas pats attiec arī uz um, frekvenču politiku nākotnē. Un uh, atsaucoties uh, uz situāciju dalību valstīs, uh, šķiet, ka autortiesības un intelektuālā īpašuma tiesības ir jāpārskata, un tās ir jāpārskata pietiekami rūpīgi, Un ņemot vērā to, ka pašreizējais sasaukums uh, jau atrodas otrajā uh, pusē, otrajā semestrī, tas nebūs viegls uzdevums. Paldies! Thank you very much! Paldies par šo prezentāciju. Ļoti interesanta tēma. Un mēs atrodamies debašu pašā centrā. Pirmkārt gribētu aicināt izteikties Vēbers kundzi Viņa prezentēs savu ziņojumu. Un uh, tad veidosim runātāju sarakstu, kas gribēs par šo tēmu vēl arī izteikties. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Iesākumā es gribētu pateikties Šojer kungam par prezentāciju un par visiem centieniem, ko viņš ir ieguldījis šajā darbā, un paldies par to, ka viņš ieradās šodien mūsu sēdē. Domāju, ka grūti iedomāties piemērotāku laiku, kad prezentēt jūsu pētījumu rezultātus un rekomendācijas kā šīs brīdis. Brīdis, kad mēs runājam par ziņojumu projektu. Esmu pārliecināta, ka daudzas no jūsu rekomendācijām grozījumu veidā iekļūs ziņojumu tekstā. Kā jūs visi zinat, šis ir pašiniciatīvas ziņojums. Tas nozīmē, ka iesākumā pamatteksta garums ir ļoti ierobežots vārdu skaita ziņā. Un tādēļ es nebūšu pārsteigta, ja kolēģi iesniegs iespaidīgu grozījumu skaitu. Es domāju, ka pēdējos desmit gados vismaz paneiropiskā līmenī ir bijis ļoti daudz dažādu rezolūciju un rekomendāciju. Tās ir pieņemtas dažādās Eiropas struktūrās. Eiropas padomē, SAO, Eiropas parlamentā. Līdz ar to rodas pamatots jautājums, kādēļ ir vajadzīgs vēl viens pašiniciatīvs jautājums par šo tēmu. Atbildot uz šo jautājumu, es gribu uzdot divus pretjautājumus. Vai mūs apmierina mēdī situācija dalību valstīs? Vai mums patīk tas, ko mēs redzam savās dalībvalstīs? Otrs jautājums. Vai mūs apmierina tās atbildes, ko Eiropas komisija sniedz uz jautājumiem par šo tēmu? Ir saņemti ļoti stingri signāli vai norādes uz to, ka atsevišķās dalību valstīs mēdīju brīvība, plašsaziņas līdzekļu brīvība tika apdraudēta. Nu, atbildes uz abiem šiem jautājumiem ir nē. Manuprāt, Eiropas Savienībā vajadzētu parūpēties par to, lai plašsaziņas līdzekļu brīvība un plurālisms tiktu pilnībā ievēroti, kā to nosaka pamatiesību hartas 11. pants. Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā manuprāt, ir īstais konteksts un īstais brīdis debatēt par pamatiesību hartas ietekmi un tās darbību Eiropas Savienībā. Nestāstīšu jums sīki, kas ir rakstīts manā ziņojumā. Gribētu izcelt tikai pāris lietas. Es ceru, ka šo debašu noslēgumā un balsojuma noslēgumā mēs saņemsim tādu tā kā uzdevumu sarakstu dalību valstīm. Un arī tādu kā sarakstu, ko nevajadzētu darīt. Bez tām arī uzdevumu sarakstu Eiropas komisijai vēlētos izstrādāt ar šī ziņojuma palīdzību. Jautājums ir ārkārtīgi komplicēts. Protams, ka mēs neatrisināsim ekonomisko krīzi un tās smagās sekas, grozot situāciju plašsaziņas līdzekļu brīvības jomā un atrisinot žurnālistu situāciju. Taču es uzskatu, ka mēs vismaz ļoti skaidri varētu pateikt, ka noteikumiem un standartiem ir jābūt tiesiski saistošiem dalību valstīs, lai dalību valstis nevarētu manipulēt ar situāciju kaut kādu politisku mērķu vārdā. Ir daudzi veidi, kā dalību valstis var manipulēt ar plašsaziņas līdzekļiem, un tādēļ saraksts ar neformālajiem aizliegumiem būs diezgan garš. Nu, tur, piemēram, būs tāds aizliegums izmantot ļaunprātīgi esošo tiesību aktus pār valsts drošību, ierobežojot plašsaziņas līdzekļu brīvību. Tāpat arī aicinājums ļaunprātīgi neizmantot valsts reklāmu, atbalstot tos plašsaziņas līdzekļus, kas visvairāk patīk valdībā. Jāsaka, ka pēdējā laikā ir ne tikai baumas, bet arī pierādījumi tam, ka šajā sarakstā būtu ļoti noderīgi pieminēt arī to, ka ir vajadzīgi tiesība akti dalību valstīs, kas neļautu izmeklēšanas dienestu darbiniekiem infiltrēties žurnālistu vidū, jo tas būtiski grauj uzticēšanos mēdījiem un ticamību. Baumas par tādām lietām ir bijušas gadiem ilgi, bet tagad esam saņēmuši arī konkrēts pierādījumus šādai praksē. Un, protams, ir vēl daudz citas lietas, ko mēs neiesakām dalību valstīm darīt. Šie bija tikai daži piemēri. Nu, un tad uzdevumu saraksts. Protams, ka ziņojumā tas neparādīsies kā tādi uzdevumi konkrēti, taču mēs varam rekomendēt lietas, ko valstu valdības varētu darīt, lai aizsargātu plašsaziņas līdzekļu brīvību un plurālismu. Manuprāt, šo, vietu, šo lietu vidū eh, viena no svarīgākajām lietām ir īpašumtiesību caurskatāmība. Kam pieder plašsaziņas līdzekļi? Pēdējo mēnešu laikā esmu tikusies ar daudzām iesaistītajām pusēm, daudziem spēlētājiem šajā jomā. Un jāsaka, ka visas žurnālistu biedrības un asociācijas vai nu tās pārstāvētu uh, valsts audiovizuālos dienestus vai privātas žurnālistu apvienības, vai tie ir rakstiskie plašsaziņas līdzekļi vai vizuālie. Neviens neiebilda pret to, lai mēs ieviestu caurskatāmību šajā te īpašuma aspektā. Ir citi iesaistītie dalībnieki, kas nepārstāv tieši plašsaziņas līdzekļus, kas saka, ai, tas būs ļoti grūti, tam ir dažādi šķēršļi. Nu, ja mēs jau pašā sākumā paziņosim, ka to nevaram panākt, tad rodas jautājums, atvainojiet, kādēļ tad mēs šeit runājam par korupcijas apkarošanu, organizētās noziedzības un citu lietu apkarošanu. Tad mēs esam visīstākie liekuļi. Domāju, ka mums ir jārunā skaidra valoda visos šajos apstākļos. Ko mēs sagaidām no viss šī procesa? Un es personiski sagaidu, ka tad, kad būs nācis klējā šis ziņojums, tad Eiropas komisija varētu sākt domāt par jaunu juridisko ietveru Eiropas Savienībā. Pamatiesību harta ir juridiski saistošs dokuments. Protams, apzināmies, ka šīs hartas teksts ir spēkā, uh, un spēkā ir arī citi Eiropas Savienības tiesība akti. Taču es jau esmu nogurusi no tā, cik bieži šis parlaments ir atkārtojis par to, to ka pamatiesību hartas 11. pants ir jāskata kopsakarībā ar līguma otro pantu un, beidzot, un visbeidzot arī ar lesda septīto pantu. Mēs nevaram teikt, ka uh, tikai sekundārie tiesība akti ir jāievēro. Nē, protams, protams, ka pamat līgumi ir jāievēro. Ceru, ka parlaments pieņems šo te manu pieeju. Vēl kāda ļoti būtiska lieta, ko es labprāt gribētu redzēt praksē, ir monitoringa un izvērtēšanas mehānismi, kas tiktu iedarbināti reizi gadā. Mans ziņojums, kā jūs redzat, nenosauc nevienu vārdā un nekaunina nevienu. Ziņojumā runa ir par principiem. Taču es domāju, ļoti svarīgi darīt tā, lai Eiropas Savienībā būtu kāda struktūra. Manuprāt, tai vajadzētu būt pamatiesība aģentūrai, bet tikpat labi tas varētu būt centrs mēdīju brīvībai un plurālismai vai tam līdzīgi jo es apzinos, ka te varētu būt kādas juridiskas problēmas ar šo pilnvaru definēšanu. Bet, ja kurā gadījumā Eiropas Savienībā vajadzētu būt kādai struktūrai, kas sauc pie atbildības vainīgos, kas norāda, kuri pārkāp plašsaziņas līdzekļu brīvību. Pēdējo septiņu gadu laikā daudz esam runājuši Strasbūrā par situāciju plašsaziņas līdzekļu jomā atsevišķās dalību valstīs. Pirms mēs sankcionējam un sodam kādu dalību valsti, mēģinot iedarbināt septīto pantu, būtu labi ņemt tālākā kādus preventīvus mehānismus. Un tādu lūk es gribu piedāvāt. Nu, pieņemsim, ja kādā valstī kaut kas notiek pretrunā ar līgumiem, tad mēs varētu aicināt šo valsti mainīt savu attieksmi pret mēdījiem. Mums vajadzētu arī piedāvāt Eiropas komisijai vajadzīgās svīras lai tā varētu aicināt šo valsts sakārtot savas lietas. Jo plašsaziņas līdzekļu jautājumos Eiropas komisija līdz šim ir bijusi ārkārtīgi kautrīga, teiksim. Vēl kāda lieta, ko varētu un ko vajadzētu darīt Eiropas komisijai, ir izveidot grupu, regulējošo šo atbalsta grupu audio un video pakalpojumu pakalpojumiem. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi to izdarīt, jo to paredz arī direktīva. Un tagad vēl pavisam īsi par to, vai mēs vēlamies un vai mums ir vajadzīgi jauni tiesību akti par plašsaziņas līdzekļiem. Es personīgi uzskatu, ka tas nav vajadzīgs. Lai gan dažās iepriekšējās parlamentu rezolūcijās ir pieminēta šāda, ja pieminēta šāda iespēja. Esmu tikusies ar daudzām žurnālistu organizācijām un asociācijām. Un viņi visi saka, nav vajadzīgs tiesība akts par šiem jautājumiem. ne tikai subsidiaritātes principu dēļ, bet arī tādēļ, ka reālā dzīve dalību valstīs ir tik ļoti atšķirīga, ka būtu grūti ņemt tā kā vientiesību aktu. Tāpat arī ir atšķirīgas kultūras tradīcijas dalību valstīs. No otras puses, es domāju, ka jāpaturprātā tas, ka pastāv dažu plašsaziņas līdzekļu NVO vēlme uzsākt pilsoņu iniciatīvu par direktīvas izstrādi šajā jomā. Esam paredzējuši uzklausīšanu 6. novembrī. Es domāju, šis ir viens no jautājumiem, kas izskanēs. Pēc uzklausīšanas mums vēl būs dažas dienas laika iesniegt grozījums manam ziņojumam. Varbūt, ka, ziņo, ka uzklausīšanā mēs dzirdēsim dažas svarīgas domas. Atzinumus par šo te ziņojumu atzinumu rakstīs kultūras komiteja. Nu, redzēsim, ko viņi piedāvās savā atzinumā. Nobeigumā es gribētu no sirds pateikties Alde politikas padomnieku Oktavio par visu palīdzību un atbalstu, ko viņš man sniedz ziņojuma rakstīšanas laikā. Paldies! Paldies, Vēbers kundze! Un tagad sāksim debatas. Cik es saprotu, Busutilkungs izteiksies pirmais. Paldies, priekšsēdētāji! Es runāšu tautas partijas grupas ēnu referentam arī neskūvārdā. vārdā Viņš atvainojas par to, ka viņām bija jādodas atpakaļ uz savu vēlēšanu apgabalu. Uh, es uh, gribu norādīt, ka Eiropas Tautas partijas grupa uzskata, ka ziņojuma projekts ir ļoti labs uh, pamats darbām, tas ir līdzsvarots un kopumā labs. Bet ir divi punkti, par vienu jau runāja Vēbers kundze pati, tas ir par to, cik plaši, cik plašas ir mūsu pilnvaras, cik tālu mēs varam uh, iejaukties šajā jomā un um, attiecināt uz to Eiropas Savienības hartu. Varbūt komisijas pārstāvi varētu iesaistīties debatēs un paskaidrot mums, cik tālu sniedzas Eiropas komisijas un Eiropas Savienības kompetence šai jomā. Es saprotu tā šo situāciju, ka Eiropas Savienības hartu nevar vienkārši attiecināt uz šo jomu, jo uh, cilvēku tiesību situāciju dalību valstīs regulē citas uh, cilvēku tiesību konvencijas un harta savukārt attiecas uz um, Eiropas Savienības institūcijām un Eiropas Savienības tiesību aktu īstenošanu dalību valstīs. Uh, runājot par apsvērumu F un uh, ierosinājumu likumdošanas iniciatīvā Eiropas Savienībā, es uzskatu, ka tas uh, nav iespējams, bet tomēr vēlētos dzirdēt komisijas skaidrojumu par šo situāciju, par to, vai mums ir šāda kompetence vai nē. Ja kompetence mums ir, tad varam aicināt komisiju nāk klajā ar likumdošanas iniciatīvu, bet ja šādas kompetences mums nav, tad tas ir skaidri jāpaziņo. Tālāk eh, jautājums par eh, tādiem gadījumiem, kad dalību valstīs notikuši rūpji pārkāpumi. Protams, eh, tas rada bažas. Jautājums, kā šo situāciju risināt, kādu mehānismu varētu uh, izmantot šādos gadījumos. Bet eh, mēs varam konstatēt pārkāpumu, bet jautājums, kam ir pilnvaras darboties, kāds mehānisms ir jāiedarbina, ja pastāv nopietnas apdraudējums eh, plašsaziņas līdzekļu brīvai darbībai. Nākošais eh, jautājums ir uh, aicinājums izveidot audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu uzraudzības e, institūciju, kam būtu tiesības noteikt sankcijas. Jautājums man rodas tāds, vai līgumā ir paredzētas pilnvaras mums šādā jomā pieņemt šādus lēmumus vai nē. Un pēdējais e, komentārs attiecas uz plašsaziņas līdzekļu brīvības pamatu par kvalitāti un ētiskajiem standartiem žurnālistu darbā, par godīgumu, neatkarību, par rīcības kodeksu izmantošanu. Es tomēr neuzskatu, ka šādu jautājumu izlēmšana un uh, likumu pieņemšana uh, šajā jomā ietilpst mūsu kompetencē, bet varbūt es kļūdos. Es domāju, ka būtu jāiekļauj punkts, uh, kurā būtu norādīts uz godīguma un ētikas svarīgo nozīmi žurnālistu darbā, kas veido plašsaziņas līdzekļu brīvības pīlāru. Gēnces kundze, paldies, es esmu ēnu referente sociālistu un demokrātu grupas vārdā. Vēlējos pateikties Šojeru kungām par viņa prezentāciju un referentē par sagatavoto ziņojumu projektu. Gribēju atgādināt, kad mēs sākām darbu pie šā ziņojuma. Mēs komitejā vienojāmies par to, ka ir nepieciešami minimālie standarti plašsaziņu līdzekļu brīvības un plurālisma nodrošināšanā. Tagad pēc šā lēmuma ir biju, bijis daudz notikumu. Nelī Krūse ir izveidojusi īpašu konsultatīvu komisiju un strādā pie šā jautājuma Komisija ir saņēmusi pilsoņu iniciatīvu par plašsaziņas līdzekļu uh, plurālismu. Ja šī pilsoņu iniciatīva tiek atbalstīta, ja komisija to atbalsta, tas nozīmē, ka Eiropas Savienībai ir kompetence šai jomā virzīties uz priekšu. Tāpat jūs norādījāt, ka Eiropas Savienības uh, tiesiskais pamats ir stipri fragmentēts šajā jomā. Uh, vien, eh, ziņojumā ir rosināts stiprināt koordināciju un monitoringu šai jomā. Bet atšķirībā no Busutilkunga es uzskatu, ka mums ir jāizveido minimālo prasību saraksts plašsaziņas līdzekļu brīvības un plurālisma nodrošināšanai. Tagad eh, mums Uh, ir pieejams uh, plašāks pārskats par problēmām šajā jomā nekā ir ierosināto risinājumu. Bet es domāju, ka ir jāvirzās uz priekšu darbā pie rekomendācijām un ir svarīgi uzdot jautājumu mūsu juridiskajam dienestam, kā to norāda arī um, Renāte Vēbera, bet mums būtu jājautā mm, padoms ar, ne tikai mūsu juridiskam dienestam, bet arī komisijai. Uh, Tomēr es uzskatu, ka mūsu pienākums ir nākt klajā ar rekomendācijām un aicināt komisiju, ierosināt direktīvu vai kaut ko tam līdzīgu. Šeit es nedomāju tādu ļoti detalizētu regulējumu, bet uh, uh tomēr uh, vispārēju regulējumu uh, plašsaziņas līdzekļu brīvības jomā un runājot arī par to, par plašsaziņas līdzekļu īpašniekiem. Manuprāt, mums ir jābūt pietiekami drosmīgiem un skaidri jāpauž savus viedokli šajā jomā, mums ir jāvirzās uz priekšu. Uh, Mums ir jānoskaidro, kādas ir mūsu pilnvaru robežas, tomēr mums ir ļoti skaidra valoda jārunā Eiropas Savienībā. Esmu gatavs sadarboties ar referenti un citiem ēnu referentiem. Paldies, Gensas kundze! Intveldes kundze, jā, paldies priekšstādātāji. Pavisam īsi gribu izteikties patiesībā komentē, komentējot Saimonu Busutilu, nu pat teikt to. Katru reizi, kad kāda politiskā grupa kaut ko nevēlas. Uh, galvenais arguments, kas tad tiek uh, minēts, ir tas, ka tā nav Eiropas Savienības kompetence. Protams, uh, līgumā šis jautājums tā skaidri nav definēts, bet mēs konstatējam, ka ir politiskā griba kaut ko darīt. Pagāju e, vakar par laimi FEM komitejā tika noraidīts jautājums par plašsaziņas līdzekļu brīvības ierobežošanu, ja tas skar uh, sieviešu tiesības. Vai par to bija kaut kas līguma rakstīts? Nē, protams, bet tas uh, tika nobalsots. Mēs, Eiropas Savienība, esam vērtību savienība, un ja pat šis jautājums nav minēts līgumā, tad tas varbūt būtu tajā jāieraksta, un mums ir jārīkojas, un nevajag izmantot tādus viltus juridiskus argumentus, lai kavētu mūsu darbu. Tāpēc mums ir jāsāk strādāt. Paldies, Intvelds kundze un Sargentīni kundze. Jā, balstoties uz Gansas un Intveldes kundzes jau iepriekš teikto, gribu norādīt, ka budžeta kontroles komitejas ziņojums uh, par uh, pētniecības uh, žurnālismu, uh, kā Uh, instrumentu korupcijas apkarošanai ir uh, pieņemts, un tas ir ļoti interesants ziņojums. Tajā ir iekļauti piemēri par dažādām Eiropas Savienības valstīm, par to, kā žurnālisti ir palīdzējuši atklāt uh, gadījumus, kad ir notikusi krāpšana, izmantojot Eiropas Savienības līdzekļus. Un es domāju, ka mums būtu ļoti labi, ja šādi žurnālistu būtu vēl vairāk. Un es uzskatu, ka ir pienācis laiks arī Eiropas Savienības institūcijām mainīt savu attieksmi. Notiek debats par uh, piekļuvi dokumentiem, kaut gan iznāk konstatēt, ka vairums Eiropas Savienības institūcija Briselē nevēlas atklāt informāciju un vēlas uh, darboties slepenībā. Uh, pieņemot, ka preceni, pre, slepenība ir uh, galvenais uh, priekšnosacījums. Jautājums ir arī par uh, to cilvēku situāciju, kas atklāja dažādus pārkāpumus. Mums ir jāaizstāv gan šie cilvēki, gan žurnālisti, kuri veic izmeklēšanu, un par to mums ir jārunā. Uh, jānorāda, ka Vēberas kundzes ziņojums ir ļoti uh, intensīvu debašu rezultāts par plašsaziņas līdzekļu brīvību Ungārijā, un uh, mūsu pilnvaru termiņa laikā ir notikušas debats arī par plašsaziņas uh, līdzekļu stāvokli Itālijā. Mēs vēlamies radīt instrumentus, lai palīdzētu stiprināt uh, plašsaziņas līdzekļu plurālismu un aizsargāt žurnālistus. Un katru reizi, kad mēs sākam uh, šo darbu, mums īst tiek teikts, ka tas uh, neietilpst mūsu pilnvarās. Es uzskatu, ka Infolds kundze ir taisnība un ka mums ir tiesības to darīt Vēbers kundze šo jautājumu pārzina ļoti labi un tikai varbūt uh, pavisam īsi piemin to faktu, ka mūsu parlaments ar vairākumu balsojumu vairāk, ir lūd, vairāk kārt ir lūdzis komisiju nāk klajā ar likumdošanas iniciatīvu šai jautājumā. Es domāju, ka mums ir ne tikai Eh, jānorāda, bet pat jāpasvītro un jāatgādina, ka mēs vēlamies saņemt no komisijas likumdošanas priekšlikumu šajā jautājumā. Mums ir jāredz arī, kas notiek Rumānijā un varbūt citviet. Mums ir jānorāda uz, ar pirkstu uz tām dalībvalstīm, kur notiek pārkāpumi. Mēs varam konstatēt, ka dalībvalsts nevēlas vienotrai aizrādīt par šādiem pārkāpumiem. Un uh, politiķiem ir jāatceras, ja tiek apklusināti plašsaziņas līdzekļi, tad demokrātija iet bojā. Tagad vārds Dejonga kungam. Priekšsēdētāji vēlējos vispirms izteikt pateicību Šajer kungam par prezentāciju un par ļoti labajām rekomendācijām. Tāpat vēlos norādīt, ka Vēbers kundz ziņojums ir ļoti labs pamats turpmākām diskusijām. Uh, Eh, esmu pārliecināts, ka būs ļoti daudz grozījumu, un arī es eh, esmu tādus sagatavojis. Es eh, pilnībā piekrītu Sofijai Intveldē par šo kompetences jautājumu. Mana delegācija parasti raugās uz to, lai netiktu pārkāpt subsidiaritātes princips, bet es domāju, ka šoreiz mums nevajag būt bikliem, mums vajag aktīvi uh, rīkoties, ja hartā ir runa par Eiropas Savienības politiku, nevis uh, vispārējām cilvēktiesībām, tad tomēr ir pietiekami daudz pilnvaru Eiropas Savienībai šai jomā. To pieminēja ar Sargentīnī kundze. Uh, pētniecības žurnālistika ir cieši saistīta ar korupcijas apkarošanu, un mums tā būtu uh, jārosina, jāatbalsta. Es gribētu, lai mēs uh, izteikt esam rekomendācijas par to, kā stimulēt uh, šāda veida žurnālismu, jo, diemžēl, mēs redzam daudz negatīvu piemēru reālajā dzīvē par to, ka pētniecības žurnālistu iespējas darboties tiek ierobežotas. Mēs to pat konstatējam Briselē, kur uh, vairāku korespondentu darbība arī uh, tiek ierobežota. Es domāju, ka mums jāizvērtē šī situācija, jādomā par to, kā ekonomikas krīze ietekmē plašsaziņas līdzekļu darbību un kā konkurence ietekmē plašsaziņas līdzekļu darba kvalitāti. Un uh, arī jautājums par to, kā valdības varētu atbalstīt uh, kvalitatīvu žurnālistu darbu. Es jau pieminēju konkurences tiesības, uh, Eh, tās ir svarīgas plašsaziņas līdzekļu darbības no uh, brīvībai. Un tā pašā laikā ir jādomā par līdzsvaru panākšanu starp iekšējā tirgus attīstību un kultūras vērtību saglabāšanu un arī kvalitatīvu žurnālistu, eh, žurnālismu. Ja konkurence noved pie virspusējas nekvalitatīvas žurnālistikas, tad uh, šai jomā ir jāiejaucas. Jautājums arī par to, ko var darīt sabiedriskie mediji. Mani nedaudz atrauca ieteikums nodrošināt efektīvu uh, valsts līdzekļu izmantošanu uh, sabiedrisko mediju darbībā Es domāju, ka galvenā problēma jau ir nevis efektivitāte, bet tas, ka trūkst līdzekļu, lai nodrošinātu kvalitatīvu sabiedrisko mediju darbu. Un pēdējais komentārs. Esmu nosūtījis vēstuli mūsu priekšsēdētājām, paužot bāžas par uh, to, kas notiek ekon komitejā, kur notiek kaulēšanās ar uh, priekšlikumiem par žurnālistu aizsardzību. Patiesībā šie priekšlikumi uh, nostāda žurnālistu ļoti sarežģītā situācijā, ja tiek publicēta konfidenciāla informācija par uzņēmumiem. Un ja ž, uh, izdevums gūst peļņu no šādas publikācijas, tad pret uh, šādiem izdevumiem var vērsties tiesā es uzskatu, ka eh, un eh, var pat eh, uzsākt kriminālu vajāšanu. Manuprāt, tas ir tie ir centieni ierobežot preses brīvību, un es uzskatu, ka šīs normas to kvalitāte nav pārbaudīt. Juridiskais dienas nav pārbaudījis šādu normu kvalitāti un šādi uh, pasākumi ir ļoti bīstami, manuprāt. Es uzskatu, ka mums ir jābūt pašiem arī konsekventiem savā nostājā un darbā. Paldies! Paldies, Ilčevkungs! Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms vēlējos uzslavēt Renāti Vēberi par eh, ziņojumu projektu sagatavošanu Manuprāt, šis ziņojums ir ārkārtīgi svarīgs, un tas rosinās ļoti daudzus grozījumus, kas savukārt apliecinās, cik uh, ziņojums ir nopietns un būtisks. Mēs runājām par plašsaziņas līdzekļu brīvu darbību, par vārda brīvību. Uh, tajā uh, Tāpat laikā nepietiek vienkārši norādīt uz atsevišķiem gadījumiem, kas ir konstatēti atsevišķās dalībvalstīs. Jāsaka, mēs saskaramies ar tendenci, kas veidojas uh, valstīs, kur varbūt demokrātija nav tik uh, stiprā un ekonomikas uh, attīstība arī nav vēl sasniegusi tik augstu līmeni. Dažās valstīs uh, patiesībā situācija ir katastrofāla. Tie, kuru rokās ir uh, plašsaziņas līdzekļu izplatīšanas kanāli, patiesībā izlēma par to, vai avīze turpinās iznākt, vai tā pārstās pastāvēt, un eh, iznāk, eh, kā notiek koncentrācija ne tikai izplatīšanas tīklos, bet arī eh, plašsaziņas līdzekļu tirgū ir uh, tādi jautājumi kā reklāma, par to daudz runā, bet uh, ir uh, saiknes, par ko mēs mazāk zinām, proti par saiknes starp plašsaziņas līdzekļiem un politiķiem. Un dažkārt plašsaziņas līdzekļi kļūst par izpildu varas sastāvdaļu. Uh, Un to mēs konstatējam daudzās dalību valstīs. Veidojas jaunas, jauni politiskie veidojumi, tos rāda nevis pilsjoņu iniciatīva, bet tādas a, sociālās inženērijas laboratorijas, kas darbojas a, izdevumu reak, redakcijās cilvēki, kuri nedomā demokrātiski, uzvar vēlēšanās un uh, izmanto sautīgos nolūkos subsidiaritātes principu, ko mēs respektējam, un tādēļ šie cilvēki rīkojas nedemokrātiski, un uh, tas mūs noved pie jautājuma par atklātību. Nepietiek vienkārši sniegt informāciju par to, kam piedara viena, viens vai divi preses izdevumi, bet mums ir nepieciešams zināt, kas ir šie īpašnieki, kādas ir viņu biogrāfijas, no kurienes viņi saņem finansējumu, dibinot jaunu plašsaziņas līdzekli. Uh, vai sniedzot atbalstu jau eksistējošam izdevumam. Es piekrītu, ka ir nepieciešami minimālie standarti, bet uh, nepietiek, ja šie uh, standarti būs tādi neskaidri, vispārīgi definēti. Mums ir nepieciešams radīt tādu situāciju, ka uh, Uh, spējām konstatēt un risināt tādus uh, gadījumus, kad uh, plašsaziņas līdzekļi vairs nedarbojas demokrātiski kādā konkrētā valstī. Mums ir jābūt ļoti stingriem un kategoriskiem. Paraudzīsimies uz to, kā darbojas Eiropol, Frontex vai citas aģentūras. Mums ir uh, Eh, jādomā par eh, grup, kādas eh, uzraudzības grupas vai padomas izveidošanu, kā to ierosina Renāte Vēbere. Mums nevajag būt bikliem un piesardzīgiem, mums ir jāvēršas pret uh, pārkāpumiem. Mēs to darām finanšu, ekonomikas jomā, un mēs nedrīkstam pieļaut, kā cilvēki brīvi varētu rīkoties plašsaziņas līdzekļu darbības jomā, to ierobežojot. Uh, Lē, Vēbers kundze, vai jūs vēlaties teikt noslēguma vārdus? Mēs vēl dosim vārdu arī Koelio kungam, bet nedrīkstam aizmirst, ka 11. ir paredzēts balsojums. Paldies visiem kolēģiem par komentāriem, ko viņus ko viņi pauda. Es um, nevarēšu atbildēt uz visiem komentāriem, jo mums trūkst laika. Jāsaka, ka uzklausīšana par šo jautājumu ir paredzēts noturēt 6. novembrī un balsojums notiks 8. novembrī. Līdz ar to mums vēl ir uh, atlicis laiks diskusijām un arī uh, ēnu referenti vairāk kārt tiksies, lai apspriest iesniegtos grozījumus. Vēlējos uzsvērt vēlreiz, ka uh, šis jautājums par tiesību aktu pieņemšanu ir jāizdiskutē. Ja bet es esmu pārliecināta, ka hartas 11. pāns un līguma 2. pāns ir pietiekams tiesiskais pamats un tas piešķir komisijai pilnvaras iejaukties un rīkoties, ja tas ir nepieciešams. Es tā sapratu, ka komisija šobrīd uh, nevēlas iesaistīties diskusijās. Komisija drīzāk uh, gaida, kad uh, kolēģi būs iesnieguši grozījumus. Labi, tad es uh, vēlos pateikties Vēbers kundzei par uh, veikto darbu un uh, Gribu tikai kolēģiem atgādināt, ka Lībe uzklausīšana par šo ziņojumu ir uh, paredzēts 6. novembrī, un grozījumu iesniegšanas termiņš ir 8. novembris, pulksten 12. dienā. Jā, un vēl Koeljo kungam vārds, pirms mēs pārējām pie balsojuma. Paldies, priekšsēdētāji! Balsojums par SIS migrācijas instrumentu bija paredzēts šodien pulksten 11. Bet kas ir noticis? Eiropas parlaments par šo migrāciju bija atzīmes trīs lietas. Mēs apsveicam komisijas lēmumu, jo tās rada juridisko noteiktību. Uh, Mēs uh, otrkārt izvēlējāmies ātro procedūru, lai uh, dalību valsts varētu izmantot uh, šā, šim gadam paredzēto finansējumu, lai ieviestu šos pasākumus nacionālajās sistēmās. Un treškārt mēs ierosinājām grozījumus, lai nostiprinātu Uh, datu aizsardzības prasības uh, par uh, migrācijas jautājumiem. Bet kas notika? Padome nolēma šo jautājumu šķirt no sākotnējā komisijas priekšlikuma. Līdz ar to mums tagad ir jāstrādā nevis pie sākotnējā komisijas priekšlikuma, bet pie diviem kom, eh, padomes priekšlikumiem, līdz ar to mēs nevaram balstot šodien, kā tas bija paredzēts. Līdz ar to mums ir jāpārskata mūsu grozījumi sākotnējam priekšlikumam, tagad tie jāiestrādā divos dokumentos, kas ir ierosināti. Tādēļ priekšsēdētāja kungs lai mēs varētu saglabāt Lībe komitejas panākto kompromisu par uh, atbalstu dalību valstīm šā gada budžeta finansējuma izmantošanai. Es uh, uzskatu, ka ir saskaņā ar uh, reglamentu 48. pāntu jāīsteno pātrinātā procedūra jo patiesībā nekas īpaši jauns šeit nav. Mums vienkārši ir jānovirza mūsu sākotnējie grozījumi uh, šiem uh, iestrādājotos uh, jaunajos divos dokumentos un aicinu mūsu komiteju balsot par šo jautājumu Strasbūras sesijā novembrī. Tādēļ es aicinu aicinu arī man atbalstīt visus uh, ēnu referentus un kolēģus. Paldies, Koeljo kungs, vēl iespēja komisijā izteikties par šo jautājumu, uh, par uh, SIS jaunās paudzes migrāciju. Thank you very much, Mr. Chair, and good morning to everyone. Paldies, priekšsēdētāji, labrīt! Mēs vēlētos pateikties parlamentam par veikto darbu, tāpat arī par izrādīto elastību pātrinātās procedūras ietvaros. Protams, padome pievērsīs vislielāko vērību visiem grozījumiem un tie tiek izskatīti. Protams, eh, SIS-2 ir ārkārtīgi būtisks projekts, eh, un tam ir jāatbilst arī globālajām prasībām, un tas varētu sākt darboties 2013. gada 1. ceturksnī. Paldies! Paldies! Vai no nu komisijas kāds vēlas izteikties? Nē? Nē? Ja nevienam nekas tālāk nav piemetināms. Gribu paziņot jums plānoto darba kārtību. Uh, uh, SIS recast version here is to announce. Gribēju paziņot. Mēs dzirdējām referenta ieteikumus, proti izmantot vienkāršoto procedūru, kā ir paredzēts reglamenta 46. pantā par diviem tekstiem, par uh, eh, SIS 2 un piedāvātiem priekšlikumiem. Ja visi piekrīt, vai Mr. Koi? Ja visi piekrīt Koeliju kungam, mums vajadzētu tā arī rīkoties. Ja? Viss skaidrs? Labi, izmantosim vienkāršo to procedūru. 46. reglamenta pants. Paldies Koelju kungam. Tagad sagatavosimies balsojumam. Ceru, ka visiem zālē sēdošajiem ir līdzi balsošanas kartiņas. Pēc divām, trim minūtēm ir paredzēta balsošana 11.00. So, there we go. Kolēģi, mums ir jānobalso par diviem ziņojumiem, jo par diviem balsosim citā dienā. Jā, mums ir tieši gana laika, lai nobalsotu par šiem diviem darbiem. Pirmais balsojums būs par atzinumu Eiropas Savienības savstarpējās aizsardzības un solidaritātes eh, klauzulas politiskie un darbības aspekti. Tas ir atzinums, ko sagatavojas Saimons Busutils. So, let's, let's go for the, uh, for the votes, getting started with the... Ķeramies pie balsojuma. Pirmais grozījums, kas par? Those against pret pieņemts. Dosim febā. Otrais grozījums par pret pieņemts. Trešais grozījums par pret noraidīts. Ceturtais par pret. Abstentions. Atturas pieņemts. Piektais atkrīt. Saka priekšsēdētājs. Nē, tomēr tas ir papildinājums. Piektais par. Pret atturas pieņemts. Sestais par. Pret atturas noraidīts. Septītais par. Pret atturas pieņemts. Astotais par, pret, atturas, pieņemts. Devītais par, pret, atturas, pieņemts. Desmitais par, pret, atturas, pieņemts. Pirmais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 16. That's 16 favor. 16. par pret, atturas, noraidīts. 17. par. Pret, atturas. Nav īsti skaidrs kolēģi noskaņojums. Vajadzētu pārbaudīt, cik kolēģi ir par, cik pret. Nobalsojam elektroniski. 17. sākam balsot. 17. Now the vote is closed. Beidzam balsot. Septiņpadsmit bija pret, divdesmit viens pār pieņems. Astoņpadsmitais par. Pret. Atturas. Man izstāsta, ka noraidīts. 19. par. Pret. Atturas noraidīts. 20. par. Pret atturas pieņemts. Tagad balsojam par visu atzinumu grozītā versijā. Sākam balsot. Balsosim elektroniski. And now closed. Beidzam balsot. Kāds ir iznākums? Got. Yes, the vote is closed. We need to do it again. We need to do it again. Why? Locked. It didn't work. Šķiet, bija kāda tehniska kļūme. Vajadzēs nobalsot vēlreiz. Sākam balsot. Now closed. Beidzam balsot. 33 par, 3 pret, 4 atturējās. Pieņemts, sveicu Bustilkungu. So,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 Caba Šogor sagatavoto atzinumu programmas Eiropa pilsoņiem izveid laika posmam no 2014. līdz 2020. gadam. Sākam balsot. Otrais grozījums, kas par? Pret? Pieņemts. 39. par? Pret? Atturas pieņemts. 40. par? Pret? Atturas pieņemts Noraidīts 41. par. Pret. Atturas pieņemts. Trešais par. Pret atturas pieņemts. 42. par. Pret atturas pieņemts. Piektais par. Ceturtais, es pārliecu pārsakt priekšsēdētājs. Pārliecu ceturtajam grozījumam. Pārliksim pie tā atpakaļ. Ceturtais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Favor. Piektais par pret atturas pieņemts. Sestais par pret atturas pieņemts. Septītais par 43. arī to piemirst, saka priekšsēdētājs. 43. kas par, pret, atturas, noraidīts. 7. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 8. Eh, par, pret, atturas, pieņemts. 9. par, pret, atturas, pieņemts. 10. par, pret, atturas, pieņemts. 11. Vai vajadzētu pārbaudīt? Labi, balsojam elektroniski par 10. sākam balsot. Check is open. Now closed. Beidzam balsot. Vai ir kādas grūtības? 18 uh, eh, bija par, 23 pret noraidīts, 44. grozījums. Kurš ir par? Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 45. par. 11. tomēr. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 46. par. Pret. Atturas pieņemts. 12. par. Pret. Atturas pieņemts. 13. par. Pret. Atturas pieņemts. 47. par. Pret. Atturas noraidīts. 14. par pret, atturas, pieņemts. 15. grozījums, kas par? Pret, atturas, pieņemts. 48. par? Pret, atturas, noraidīts. 49. par? Pret, atturas, pieņemts. 16. par. Pret. Atturas pieņemts. 17. par. Pret. Atturas pieņemts. 18. par. Pret. Atturas pieņemts. 51. par pret atturas pieņemts 19. grozījums par pret atturas pieņemts. 20. par pret atturas pieņemts. 52 divās daļās, pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemta, otrā daļa par otrā daļa par pret atturas noraidīta.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 56. par. Pret atturas pieņemts. 57. par. Pret atturas pieņemts. 58. par. Pret atturas pieņemts. 59. par. Pret atturas pieņemts. 21. par. Pret atturas pieņemts. 60. par pret, atturas, noraidīts. 22. par. Pret, atturas, pieņemts. 23. par. Pret, atturas, pieņemts. 61. par. Pret, atturas, pieņemts. 24. par. Pret, atturas, pieņemts. 25. grozījums par pret atturas pieņemts. Tagad apsvērumu un ievilkumu. 26. grozījums par pret atturas noraidīts. 27. par pret atturas pieņemts. Noraidīts. Pirmais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 28. par pret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 atturas noraidīts. Tagad balsosim par visu grozīto atzinumu un darīsim to elektroniski. Sākam balsot. Has everybody voted? Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 40 against. 40 ir par, 2 pret, viens kolēģis atturējās. Soborkungs, sveicu jūs! That'll be it for the voting. Esam tikuši galā ar balsošanu. Moving. Now to Frontex. Tagad nonāksim pie Frontex. Dosim pāris mirklus tiem kolēģiem, kas vēlas doties ārā no zāles, lai viņi zāli var atstāt klusītēm un sveiksim mūsu vidū Frontex eh, direktoru Liku Latinēnu. Please, colleagues, ladies and gentlemen. Kolēģi, dāmas un kungi. Mēs um, ļāvām kolēģiem, kas vēlēs iziet no zāles, to darīt mierīgi un klusītēm, bet lūdzu. No, stop. Stop the, uh... Gribētu teikt tiem, kas joprojām atrodas zālē, beigt pļāpāt, jo mums tagad ir jāuzklausa mūsu viesis Ilka Latinens. Of... Noteikti visi viņu pazīstat, viņš ir Frontex aģentūras izpildirektors. Then... Uzklausīsim viņa prezentāciju un tad kolēģiem būs iespēja uzdot jautājumus. Gribēju jums atgādināt ka Libe komitejā Mēs pieņēmām budžeta grozījums 2013. gadā, piedāvājot 10 eh, miljonus no operatīvā budžeta ievietot eh, rezervē, 10 tātad miljonus no Frontex budžeta. Un Tās ir nepieciešams, lai aģentūra varētu labāk veikt glābšanas operācijas, glābjot jūrā uh, migrantus, kas uh, grib ierasties Eiropas Savienībā. Mēs ar interesi uzklausīsim Laitinēna kungu. Un pēc tam būs kolēģiem iespēja piedalīties diskusijās. Latinen kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Labrīt. Labrīt deputātiem, dāmas un kungi. Patīšām man ir gods atkal piedalīties Libe komitejas sanāksmē, lai pastāstītu par Frontex veikto darbu, lai glābtu cilvēku dzīvības. priekšstādātājs jau to pieminēja savā ievadrunā. Sākumā arī es eh, gribēju bilst dažus ievadvārdus un gribēju teikt, ka uh, kopš šī gada augusta esam redzējuši to, ka ir notikuši vairāki nelaimes gadījumi pie Eiropas Savienības ārējām robežām. Kādreiz šie gadījumi bija um, konstatēti pie valstu robežām, pie uh, sauszemes robežām, bet tagad uh, šādu gadījumu skaits ir palielinājies tieši pie uh, valstu jūras robežām. Un uh, mēs aizvien vairāk uzmanības tie, pievēršam tieši ūdens robežām. Protams, tagad ir jārunā arī par uh, praktisko darbu, ko aģentūra veids tieši šajā uh, kontekstā. Un vēl gribēju pievērsties arī individuālākai metodikai, es uh, runājot par robežsargu darbu, to bieži vien pieminu, jo tieši viņi galvenokārt ir tie, kas glābi cilvēku dzīvības. Uh, Protams, viņu darbs nav nekāda pastaiga saulainā parkā, viņi strādā ļoti smagos apstākļos, un viņiem ir jāpiedalās šajās operācijās bieži vien. Tas nav nekas patīkams, tādēļ mums pret šiem cilvēkiem ir jāizrāda cieņa. Protams, jārunā arī par Frontex un dalību valstu uzdevumiem un atbildību šajā jomā. Ir panākts patiešām labs līdzsvars, mēs sadarbojamies ar dalību valstīm un katrs eh, mēģina apzināties tieši savu atbildības devu. Ir gan kāds izaicinājums, runājot par kopīgo operāciju, pārvaldību un koordināciju, runājot arī par eh, cilvēku glābšanu jūrā. Daudzās dalību valstīs šādu meklēšanas un glābšanas operāciju koordinācija nav pakļauta e, tai pašai iestādē, kas ir atbildīga par Frontex operāciju koordināciju. Līdz ar to mēs darām aizvien vairāk, lai uzlabotu koordināciju starp e, abām struktūrām. Analizējot situāciju visā pasaulē, tātad cik daudz ir bijis šādu meklēšanas un glābšanas operāciju, piemēram, e, nogrimušo laivu skaits visā pasaulē saskaņā ar e, jūrniecības organizācijas statistiku 90% no visiem gadījumiem visā pasaulē notika tieši Frontex koordinēto jūras operāciju laikā. Un šajās operācijās piedalījās uh, tādi kuģi, kas tiešā veidā vai netiešā veidā piedalījās operācijās. Tātad 90% no šiem gadījumiem, uh, kad tiek izmantotas nedrošas uh, tādas švakas laivas, notika tad, kad piedalījās Frontex. Tagad eh, varbūt nedaudz statistikas ilustrācijai. Kopš 2011. gada bija 247 meklēšanas un glābšanas gadījumi, kuros, bija, e, kuros mēs izglābām 23 tūkstoši cilvēkus. Tātad 247 gadījumi, 23 tūkstoši dzīvību tika izglābti. Šogad Ir bijuši 118 gadījumi, un mēs runājam par vairāk nekā 4000 cilvēku glābšanu. Līdz ar to mēs varam runāt par, eh, zinām, uzlabojumu ir eh, bijuši mazāk nelēmas gadījumu un vajadzēja glābt mazāku cilvēku skaitu. Ja mēs eh, runājam par nelegālajiem migrantiem, ir jāsaprot, cik liela daļa no viņiem tika izglābta tieši ūdenī. 2011. gadā tie bija 38%, kas nozīmē, ka gandrīz 4 no 10 nelegālajiem imigrantiem uh, cieta nelaimes gadījumā un tika izglābti. Šogad šis procents ir 33%. Kādēļ es jums stāstu to visu tādās detaļās? Tā ir iespējams labāk ilustrēt. Coordinating joint kā ir iespējams pārvaldīt un koordinēt kopīgās operācijas jūrā. Un, protams, mums vajadzēja vairākas operācijas veikt, īstenībā tas ir tikai atspērienu punkts, tā, tas nav nekāds izņēmums, lai varētu plānot un koordinēt šādas aktivitātes efektīvāk. Man reiz, tā kā man lūdza stāstīt par uh, praktisko darbību, es jums pastāstīšu, ko tad īsti mēs esam darījuši glābjot cilvēkus jūrā. Pirmām kārtām ir uh, jāsaprot, kāda ir operācija zona Ir ļoti daudz faktoru, kas ļauj noteikt šo zonu. Mēs to saucam par riska analīzi, bet ir jāsaprot, ka tas bieži vien nozīmē iesaisti uh, glābšanas operācijās jūrā. Viens no galvenajiem faktoriem, kas nosaka, kur operācija notiks, ir uh, um, cilvēku dzīvību glābšanas faktors. Tas pats attiecas arī uz plānošanas darbu. Plānošanas procedūras laikā mēs izvērtējam statistikas datus, kas apkopot jau iepriekš un visu pārējo mūsu rīcībā esošo informāciju, lai varētu izdarīt aplēses, kurā brīdī visticamāk nāksies iesaistīties šādās glābšanas operācijās. Sagatavošanās operācijās ir ļoti uh, plaši sazarotas un operatīvais plāns skar ne tikai aģentūru, bet arī uzņēmēju valstis un dalību valsts, kas piedalās šajā darbā. Nu, tā ir gandrīz tāda kā plenārsēde, kad tiek apspriestas visas operācijas date, detaļas, tās tiek dokumentētas un tās apstiprina visas uh, iesaistītās puses. Uh, ir standarta klauzulas, Eh, ir instrukcijas eh, runājot par eh, glābšanas operācijām jūrā. Mēs to visu varējām iedzīvināt Frontex darba kārtībā un tas viss ir ļoti detalizēti, ļoti precīzi tiek dokumentēts, kas notiek, ja norisinās šāda mm, glābšanas operācija jūrā. Uh, Viens no būtiskākajiem priekšnosacījumiem ir eh, operācijā iesaistīto atbildības eh, precizēšana. Protams, ir atšķirības starp koordinācijas centriem un startautisko koordinācijas centru. Tādēļ ir jādara viss mūsu spēkos esošais, lai uh, garantētu operācijas nevainojumu norisi, ja, piemēram, atbildība tiks pārnesta no uh, starptautiskā centra uz valstī atrodošos centru. Ir jāparūpējas arī par detalizētu priekšnosacījumu izstrādi, ja notiek uh, šāda glābšanas operācija. prakse ir saistīta arī ar uh, koordināciju starp starptautisko jūrniecības centru un uh, glābšanas un meklēšanas koordinācijas centru. Un uh, tiek arī modelēti dažādi scenāriji, kas tad notiks, ja būs šāds nelaimes gadījums mēs visu laiku apmācām darbiniekus, mēs modelējam situācijas, visā savā darba gaitā. Un operatīvajā plānā tāpat ir iekļautas saistības informēt koordinācijas par centru, par to, kur un kad notiks operācija, kad notiks uh, patruļas un meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrā. Līdz ar to būs informācija, kurā brīdī vajag jūrā sūtīt patruļu tad, kad uh, operācija notiks. Tas ir saistīts ar operatīviem plāniem un sagatavošanos glābšanas operācijām. Vēl gribēju pievērsties aprīkojumam. Sākot plānošanas darbu kopīgi ar dalību valstīm, mums ir jāsaprot, kādu, kādas iekārtas, kapacitāti dalību valstis piedāvā, lai varētu organizēt operāciju. Vai nu mēs runājam par darbiniekiem vai par uh, transporta līdzekļiem, ir jābūt kontrolas iekārtām, lai pēc iespējas ātrāk varētu uh, saskatīt, uh, ja piemēram šāda migranta laiva atrodas jūrā, vai tad ir jābūt arī helikopteriem, kuģiem un uh, citiem transporta veidiem, citiem, citiem mehānismiem. Protams, eh, ir eh, uz borta jāatrodas arī eh, visam nepieciešamajam, lai cilvēkiem, kas ir izglābti, varētu sniegt visu nepieciešamo, tātad, lai uz kuģa atrastos, piemēram, segas, dzeramais un ēdamais, lai varētu sniegt pirmo palīdzību šiem izglābtajiem cilvēkiem. Līdz ar to mēs vienmēr rūpīgi izvērtējam, kādi kuģi ir jāsūt jūrā, lai šāds operācijas veiktu un kam ir jāatrod uz kuģa klāja. Tālāk par apmācību. Esam izstrādājuši dažādus apmācību modeļus, kas atbilst eh, meklēšanas un glābšanas operācijām, ir bijušas nodarbības, treniņi gan eh, tiem, kas eh, dodas jūrā ar kuģi, gan arī, teiksim, lidmašīnā atrodošamajies. Un uh, Tādā veidā mēs varam garantīt, ka visi cilvēki, kas atrodas uz klāja, ir izgājuši eh, šādām operācijām nepieciešamo apmācību. Šī, šī apmācība tiek veikta dalībvalsts līmenī, bet tā ir balstīta uz starptautiskās jūras organizācijas standartiem tie, ar, eh, tie ir praktiskie lū, soļi, ko mēs speram, lai varētu sagatavoties šādām operācijām. Protams, ir eh, jābūt arī visam aprīkojumam un tehniskajām ierīcēm, lai šīs operācijas varētu veikt pēc iespējas efektīvāk. Un tagad par sekundāriem pasākumiem, ko varam uzskatīt par praktiskiem soļiem. Tātad eh, sadarbības starp aģentūrām. Šeit galvenie spēlētāji ir jūras drošības aģentūra Frontex, Eiropas Savienības eh, zvejniecības kontrolas aģentūra, Eiropas eh, patvēruma atbalsta birojas un kopīgi esam izveidojuši divpusējus un daudzpusējus sadarbības modeļus ar visām šīm aģentūrām jūrsdrošības aģentūra un zvejniecības kontrolas aģentūra ar mums uh, sadarbojās pēdējo trīs gadu garumā, veicot tādas daudzpusējas mm, glābšanas operācijas, uh, kuras pārsvarā vadīja Spānija. Mēs uh, gribam, lai tiktu izveidota Eiropas krasta apsardzes struktūra un uh, Tas ir viens no mūsu galvenajiem uzdevumiem, lai uh, varētu arī turpmāk uh, labāk organizēt glābšanas un meklēšanas operācijas. Protams, cilvēku dzīvības glābšana ir viena no pamatiesībām, un tagad daži vārdi par pamatiesībām, kāda, tāpat pieminot mūsu aģentūras stratēģiju un to, ko ir izdevies uh, sasniegt. Mums jau, protams, ir bijušas diskusijas līdz šim par to visu. Uh, Gribēju ar prieku jūs informēt, ka aģentūras pamatiesību sūtnis eh, ir iecelts amatā un šī kundze stāsies amatā šī gada 15. decembrī. Tas pats attiec arī uz konsultatīvo komiteju un Mums jau bija 5. Eh, septembrī viena sēde, kurā piedalījās konsultatīvā komiteja un konsultatīvā fóruma nākamā sēde notiks 16. oktobrī. Esmu ārkārtīgi gandarīts, ka uh, Arī uh, atsaucoties uz manu ielūgumu, viens no jūsu komitejas deputātiem dosies uz šo pasākumu, kurā piedalās Frontex un pamatiesība aģentūras pārstāvi. Protams, ir ļoti svarīgi, lai norisinātos gludu sadarbības starp pamatiesību aģentūru un Frontex. Vakar visu rīta cēlienu kopīgi ar manu kolēģi. Mēs um, diskutējām par to, ka viens no galvenajiem uzdevumiem ir dzīvību glābšana. Un gribēju teikt, ka koordinācija norisinās ļoti gludi, nevainojami, un um, šis darbs ir um, sniedzis mums daudz augļu uh, pagātnē. Tagad daži vārdi par Eirosūru. Un, ja mēs runājam par Eirosur, Uh, tie nav tikai tukši vārdi. Nē, Eirosur palīdz spēcināt dalību valstu un uh, arī valstu kapacitāti atsevišķi, lai varētu glābt cilvēku dzīvības. Ir uh, šī struktūras rīcībā ir um, dažādi tehniskie mehānismi un um, kontrols mehānismi, uzraudzības mehānismi, un tādā veidā mēs varam Uh, runāt par mūsu uh, aktivitāšu efektivitātes celšanu. Protams, uh, gribēju pieminēt arī Frontex pozicionēšanas sistēmu. Ar tās palīdzību mēs ļoti labi varam izsakot uh, to, kādas struktūras mehānismi ierīces tiek izmantoti glābšanas operācijās, lai pēc iespējas ātrāk eh, tos varētu nogādāt nelaimes gadījumu vietā un izmantot uh, glābšanas un meklēšanas operācijās. Un Eirosur sastāvā būs arī citas struktūras, proti mēs varēsim izmantot tieši saistē uzņemtus attēlus, ko varēsim pēc tam lietot eh, šajās meklēšanas un glābšanas operācijās, un tas, protams, eh, aģentūras eh, kapacitāti tikai uzlabos. Apkopojot, varu teikt, ka ir ļoti daudz praktiskā darba, uh, kas ir veikts, mēs uh, patiešām daudz ko darām un sagatavošanās, meklēšanas un glābšanas operācijām nav uh, mūsu darba vainagojums. Nē, tas ir tikai atspēriena punkts un, protams, ir vēl jācīnās ar uh, vairākiem izaicinājumiem. Ir jākonstatē, kurš, kur ir atbildīgā puse konkrētas operācijas gadījumā, un, e, protams, ja tas nav skaidrs no paša sākuma, tas apgrūtina koordinēt šo darbu. Protams, daudz ko vēl ir iespējams darīt, lai harmonizētu tajā skaitā definīcijas, ko nozīmē grūtības. Daudzās dalību valstīs um, definīcijas varijē, un tas, protams, darbu apgrūtina. Negribu pārāk uh, iegremdēties detaļās par trešo valstu kapacitāti, kā tās var piedalīties jūras uh, meklēšanas un glābšanas operācijās. Noteikti šajā jomā ir iespējams vēl darīt ārkārtīgi daudz. Uh, Un visu beidzot eh, dažas nākotnes prognozes, kas notiks 2013. gadā. Gribēju jums atsaukt atmiņā to, ko teicu pašā savas runas sākumā, proti, ka galvenokārt šādas glābšanas operācijas notiek tieši pie jūras robežām. Nu, jāsaka, budžets uh, ir vēl miglā tīts. Mēs saprotam, ka uz mūsu pleciem gulstas augsta atbildība, proti mums ir jāglāb cilvēki jūrā, un šīs jūras operācijas ir ļoti, ļoti dārgas, jo mēs izmantojam dažādus jūras transporta veidus, uh, uzraudzības uh, tehniku un arī aviotransportu, un ja mēs nezinām, cik daudz naudas mums tiks atvēlēts, mums ir ļoti grūti kaut ko plānot. Tā bija mana ievadruna. Esmu ārkārtīgi pateicīgs, ka drīkstēju jums pastāstīt par uh, Frontex spartajiem praktiskajiem soļiem, kas tiek uh, veikti, lai glābtu dzīvības jūrā. Un tagad ar prieku atbildēšu uz deputātu jautājumiem. Paldies, Laitinen kungam. Un tagad sāksim debatas. Papa Nikolau kungs būs pirmais runātājs. Mr. Chairman, not the coordinators first? No? Well. Priekšsēdētāji varbūt koordinatoriem vispirms vajadzētu ļaut izteikties. Priekšsēdētājs. Koordinatori, protams, var brīvi pieteikties runāt. Parasti sākumā dod vārdu koordinatoriem, it īpaši tad, ja viņi izrāda vēlmi piedalīties debatēs. Pagaidām viņi to nav izrādījuši, tādēļ aicinu pakpa Nikolaukungu. Busutilkungs, vai jūs jūtaties, ka jums ir noteikti jārunā tagad? Un nepriekšādātāji, tas nav tāds jautājums, kas saistīts ar lepnumu vai prestīžu, bet paldies, ka devāt man vārdu, jebkurā gadījumā būs tev kungs. Paldies Leitnēm kungam par to, ka viņš ieradās šajā sēdē. Mēs vienmēr sakam, to, cik svarīgi mums ir tikties ar Frontex pārstāvjiem, lai mēs būtu informēti par jūsu aģentūras operācijām. Jūs zināt, ka mūsu komiteja piešķir lielu vērību jūsu darbam. Rēģiet uz jūsu ievadrunu, pirmkārt es gribētu izteikt gandarījumu ar to, ka pamat tiesību uh, um, pārstāvs ir iecēls pavisam nesenā laikā. Mēs uzskatām, ka tas ir ļoti svarīgi Tas tika iekļauts aktuālajos tiesību aktos, un tagad mēs redzam, ka ir cilvēks, kas eh, būs šajā amatā un sāks savu darbību decembra sākumā. Tas ir ļoti labi. Runājot par drošību uz jūras. Nav šaubu, ka jums ir nepieciešams aprīkojums, lai to varētu nodrošināt. Lai jūs varētu rīkoties adekvāti. Nu, jautājums nav tikai par to, vai kāds vēlas glābt eh, slīkstošos jūrā, bet arī par to, ka Frontexam vajadzētu būt gan apmācītiem eh, darbiniekiem, gan arī labiem tehniskiem resursiem. Jūs teicāt, ka jums esot labi apmācīts personāls, par to mēs priecājamies. Eh, Varšavā, Varšavā mēs tikāmies ar jūsu apmācības centra vadītājiem un redzējām, pēc kādām programmām notiek um, mācības. Kas notiek ar aktīviem? Vai jūs šobrīd varat iegādāties paši savas iekārtas? Vai gatavoties kaut ko tādu darīt tuvākajā laikā, ja varbūt izīrēt kaut kādus tehniskos rīkus? Nākamais jautājums ir par vadlīnijām, par Frontex darbības vadlīnijām kas ir cieši saistītas ar jūras drošības jautājumiem. Leitinen kungs, jūs zināt, ka Eiropas Savienības tiesa savā spriedumā saka, ka šīs vadlīnijas, Frontex vadlīnijas tiek anulētas. Bet pagaidām gan tās ir spēkā, līdz tajās tiek ieviest grozījumi. Mēs gaidīsim, kāda būs komisijas reakcija. Gribu uzdot jautājumu jums, vai praksē šīs vadlīnijas vispār pēdējo divu gadu laikā ir lietotas, ja nē? Vai jūs sekojāt šīm vadlīnijām? Vai pēc šīs sprieduma Frontex aģentūra ir ieteikusi komisijai, kādā veidā tieši šīs vadlīnijas varētu grozīt? Varbūt jūs varētu pastāstīt eh, par to un arī iesniegt mums šos priekšlikumus. Paldies, Gijomas kundze! Un pēc tam Papa Nikolā kungs. Domāju, ka ir ļoti noderīgi uzklausīt dažādās politiskās grupas un pēc tam aicināšu izteikties papa Nikolau kungu. Gijom kundze, paldies un atvainojos Žoržam jau iepriekš. Paldies priekšsēdētāji, paldies Laitinen kungs, man ir divīs jautājumi. Savā ievadrunā jūs runājāt par iespējām. Skatoties šeit no uh, Brīseles sēž zālēm vai kaut kur citur, šīs te potenciālās iespējas apraksts izklausās diezgan dīvaini. Robeža pamazām tiek slēgta vai kā tas tiek eh, norganizēts praksē, šī te iespējamības sistēma, kā tiek ieviesta. Un vēl jautājums, vai pēdējo mēnešu laikā esat analizējuši savas prognozes un to salīdzināmību ar patieso situāciju un Frontex darbību. Nu, vēl kāds jautājums par pamattiesību pārstāvu. Mēs, protams, visi esam priecīgi par to, ka drīzumā viņš sāks darboties. Ilgi esam runājuši par šīs amatpersonas pilnvarām runājot par Frontex reglamentu. Vai jūs arī esat domājuši par šī posteņa operatīvo darbību? Vai eh, šī te pārstāve, piemēram, piedalīsies glābšanas operācijās, vai viņi būs uz kuģa tad, kad tiks glābti kaut kādi bēgļi? Paldies, Gijomas kundze, tagad Kellers kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Man ir vesela virkni jautājumu, daži ir praktiski un citi ir tādi vispārīgas dabas. Sākšu ar praktiskajiem jautājumiem. Lētinen kungs minēja risku analīzi un teica, ka tiekot ņemts vērā šīs analīzes rezultāti. Daudzās un analīze liecina, kur būtu nepieciešams glābšanas operācijas. Nu, tas mums nekādīgi nepārsteidz, jo, ja ir daudz šo te migrantu vai stresa situācijā sošo cilvēku, tad, protams, ka glābšana acīm redzot būs tur vajadzīga. Taču migrantiem visbīstamākais gada laiks ir tad, kad ir vētras, proti ziema. Bet visvairāk šie bēgļi no Āfrikas uz Eiropu dodas vasarā vai mēģina doties vasarā. Vai jūs esat mēģinājuši stiprināt savas glābšanas operācijas vairāk arī ziemā, kaut arī tas nav visbiežāk izvēlētais laiks bēgļiem. Tālāk, kā praksē jūs tuvojaties kuģim, kurš grīmst vai laivai, kas grīmst? Jūs minējāt izglābtos cilvēkus. Kas ar viņiem notiek pēc tam, kad jūs viņus esat izglābuši? Kur jūs viņus vedat? Vai viņi prasa starptautisko aizsardzību? Un kas, kas tālāk notiek? Nu, bet tagad pie tādiem pāriešu pie vispārīgiem jautājumiem. Tieši tāpat kā Saimons, arī es esmu priecīga par to, ka cilvēktiesība pārstāvis beidzot ir iecelts. Tam bija vajadzīgs ilgāks laiks nekā bijām paredzējuši, taču ceram, ka tagad būs tāda ļoti skaļa balsts, ar kur rēķināsies visi, ka jūsu aģentūra uh, labāk tiks pārstāvēta un redzamāka būs. Protams, ir nepieciešami dažādi pasākumi un priekšraksti, kā cilvēkus uh, glābt un, un tā tālāk. Pagātnē esam pieredzējuši, ka zinot vien, kur atrodas šie te cilvēki, mēs nevaram uzreiz atrisināt problēmu. Piemēram, bija 63 migranti, kas atradās, eh, bija vairāk patiesībā nekā 70 šo te bēgļu, kas atradās kaut kādā laivā, 63 no viņiem noslīka, nomira. Mm, gan helikopteri, gan arī Eiropas laivas redzēja, ka ir šie cilvēki šajā ārkārtīgajā stresa situācijā, uh, viņiem nebija pārtiks, nebija ūdens, un viņi aizgāja bojā, jo neviens neko nedarīja. Manuprāt, lai izglābtu cilvēkus, ir nepieciešama arī labā griba. Protams, ka tas ir grūtāk, ja ir uh, tiesas spriedumi, kas vēršas pret cilvēkiem, kas ir glābuši šādus te grimstošos un bojājušos bēgļus, kā tas bija Itālijā. Mēs piekrītam tam, ka Frontexam ir jāiesaistās glābšanas operācijās. Jautājums, vai jūs uzskatāt pats, ka Frontex ir labāka aģentūra, kas varētu glābt cilvēks? Jo Frontex pamatu pamatos ir robežu kontrolas aģentūra. Tā nav nekāda glābšanas aģentūra, patvēruma aģentūra vai bēgļu aģentūra. Daudz bēgļi mēģina izvairīties no sakariem ar robežu uh, kontrolas organizācijām. Bēgļi izvēlas garākus un bīstamākus ceļus uh, braucienam uz Eiropu, lai izvairītos no robežu kontrols. Mēs redzam, ka viņi izvēlas tādu garāku maršrutu, kur pa jūru jābrauc ilgāk un varbūt lielākas briesmas. Un tas izraisa manī vēl nākamo jautājumu Vai tiešām Frontex ir labākā aģentūra glābšanai? Varbūt robežu, eh, jūras robežu sargi, krasta apsardzē būtu jāuzņemas vairāk šī te glābšanas misija. Es saprotu, ka glābšana būtībā ir ļoti svarīgs pasākums. Bet, ja glābšana aizņem tik lielu īpatsvaru jūsu darbībā, Varbūt tad vajadzētu uzdot jautājumus klātesošiem komisijas pārstāvjiem, varbūt vajag vēlreiz pārskatīt Frontex mandātu un tajā vairāk izcelt tieši šo glābšanas aspektu. Varbūt Frontex tad varētu pēc definīcijas jau vairāk nodarboties ar glābšanu nekā ar to, ka sargā Eiropas robežu no tā, lai caur tām iebraukt kādi ārzemnieki. Paldies, Grīsbeks konsultants! Si prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies Laitinen kungam par eh, prezentāciju. Man ir liels gandarījums par to, ka mēs šķiet sākam atrast līdzsvaru starp dalībvalstu pienākumiem un jūsu aģentūras pienākumiem. Eh, labāk sadalot darbus, mēs labāk varēsim sasniegt mērķus. Vēl gribu izteikt savu gandarījumu par debatēm, kuras šobrīd notiek Eiropā un par to, ka tiek iecelt šis te pamata tiesību pārstāvis un ka tā ir sieviete, tas man patīk vēl jau vairāk. Nu, jāsaka, esam sacēluši vētru ūdens glāzē par šo te sieviešu pārstāvniecību dažādos augstos amatos un šī iecelšana palīdz. Mans jautājums ir par operatīvās darbības zonu plānošanu un pa plānošanu kopumā. Arābu pavasara laikā mēs redzējām, ka simtiem tūkstošu cilvēku pameta Lībiju, tad, kad tur norisinājās konflikti. Viņi devās uh, uz Eiropas virzienā, uz, vēlējās iekļūt Eiropā. Šobrīd Eiropieši bezpalīdzīgi noskatās uz tām slepkavībām un noziedzību, kas tiek vērsta pret Sīrijas tautu. Mēs nezinām, kad beigsies šis laktiņš. Un arī nezinām, kā šis karš izvērsīsies, kas notiks E, Sīrijā. Šobrīd mēs zinām, ka 230 tūkstoši sīrieši ir izbraukuši no valsts. Viņi atrodas Turkijā, Jordānijā, Libānā, bēgļu nometnēs. Šķiet, ka atsevišķi cilvēki ir mēģinājuši pamest Sīriju arī pa jūru. Uh, pa jūras ceļu. Leitnenkungs, jūs runājat par plānošanu un e, prognozēšanu. Es varu iedomāties, ka jūs acīm redzot esat domājuši arī par sīriešu jautājumu. Kā jūs palīdzēsiet tiem bēgļiem, kas brauks pāri jūrai? Gribu uzdot jautājumu arī Eiropas komisijas pārstāvjiem. Ko Eiropa dara attiecībā pret patvērumu meklētājiem? Uh, Domājams, ka tuvākajā laikā tāda būs daudz no Sīrijas. Un vēl paturpinot kādu kolēģi jautājumu. Domājams, ka drīzumā radīsies jautājumi par eh, šiem te sīriešiem, kur jūs šos cilvēkus tālāk nogādāsiet, kad būsiet viņus izglābuši. Jūs teicāt, ka jūsu uzdevums ir glābt cilvēku dzīvības un ka tas pilnībā saistās ar pamatiesībām. Paldies! Trianta Filidis kungs, nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji! Arī es gribu sveikt Laitinenu kungu šeit, mūsu sēdē. Paldies par šo iespēju uzklausīt par Frontex darbību. Gribu dzirdēt jūsu atbildi uz Busutilkunga komentāru par vadlīnijām un par izmaiņām, kas noteikti ir jāievieš pēc tiesas sprieduma. Man ir konkrēts jautājums par jūsu meklēšanas un glābšanas operācijām. Vai jūs pārtverat šos braucam rīkus laivas tieši jūrā? Kā tev to jautāju? Par šo jautājumu esmu runājis ar Maltas bruņotajiem spēkiem, kas operatīvi piedalījās Frontex operācijās. Maltas kūģi, protams, nepārtver šīs laivas, jo viņam nav tāda mandāta. Viņi nodarbojas tikai ar meklēšanas un glābšanas pasākumiem. Tāpat kā iepriekšējā runātāja, arī es gribu zināt, kas notiek ar tiem cilvēkiem, kurus jūs izglābjat. Jūs teicāt, ka ir vairāki tūkstoši uh, bēgļu, kas ir izglābti pēdējo mēnešu laikā. Vai viņi tiek uh, uzņemti Eiropā un pārbaudīti, ja jūs viņus sūtat atpakaļ uz viņu valsti, kas ar viņiem notiek? Vēl kāds šeit runāja par aģentūras kompetencēm. Vai ir bijis kāds strīds par kompetenci kās, kura dēļ ir aizkavējusies eh, glābšana un varbūt kāds ir gājis bojā vai cietis tādēļ. Paldies! Paldies, Argentīni kundze, lūdzu, nākamā runātāja. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārt, ja iespējams, es gribētu, lai Lētinen kungs kaut ko paskaidro sīkāk. Jūs teicāt, uh, ka jums nesot skaidrs, kāds būs Frontex budžets 2013. gadā. Man liekas, ka tā nav taisnība. Trialogs vēl nav beidzies, taču šķiet, ka šis budžets netiks samazināts. Kāpēc jums pašam šķiet, ka tas nav skaidrs, kāds būs budžets? Otrakārt, klausījos jūsos uzmanīgi un sāku saprast, kā Frontex mandāts patiesībā ir atšķirīgs no tā, kādu es biju iedomājusies. Uh, proti jūsu uzdevums ir glābt cilvēkus, man liekas, ka tas ļoti skaisti, bet vienmēr man agrāk bija licies, ka Frontex izveidots robežu apsardzībai un ka mums ir problēmas ar cilvēku glābšanu. Bez tām gribētu dzirdēt no jums, kādas ir bijušas problēmas meklēšanas un glābšanas sistēmās pēdējo gadu laikā. Uh, Apmēram 1500 cilvēku pagājušā gadā ir gājuši bojā vidusjūrā. Tas ir tikai aptuvens skaitlis. Tālāk, ja runājam par konkrētiem gadījumiem, mēs visi e, esam iepazinušies ar Eiropas padomas izmeklēšanu attiecībā uz to laivu, kas izbrauc no Lībijas pilna ar cilvēkiem un peldēja pa vidusjūru divas nedēļas. Visi zināja, kur šī laiva atrodas, bija helikopters, kas lidoja virs viņiem, neviens viņus neglāba. Un kaut kādā brīdī viņi atgriezās atpakaļ sauszemē, un gandrīz vai visi pasažieri bija miruši. Es domāju, par to mums būtu jākaunās. Gribētu dzirdēt jūsu pārdomas par to, ko jūs pirmī teicāt, proti par to, ka jūs eh, vēlties glābt cilvēkus. Bet e, tāpat laikā mēs redzam, ka cilvēki grimst un slīkst pat tad, kad mēs viņus e, redzam, zinām, kur viņi ir. Paldies, papanika laukungs tagad. E, es esmu pēdējais runātājs, bet es domāju, ka labi, pat tur varbūt ir labāk. Labākais uzdošu savus jautājumus pēc tam, kad jautājums ir uzdevuši politisko grupu pārstāvju un koordinātori. Tad es varu uzdot ļoti konkrētus jautājumus. Lētinen kungs, Paldies jums vēlreiz, ka ieradāties kārtēreiz šajā sēdē. Mums ir ļoti svarīgi dzirdēt aktuālāko informāciju par problēmām, ar kurām sastopas Frontex. Gribu atkārtot, ka arī Grieķijā mēs redzam, ka ir uz, notikušas uzsvaru mājiņas. Evros zonā, tas ir ziemeļu Grieķijā, ierodas ļoti daudz bēgļu šobrīd. mēs atgriežamies pie glābšanas jūrā, un šajā ziņā mums ir ļoti laba sadarbība ar Frontex. Pēdējo gadu laikā apmācībās ir noticis ļoti daudz kas. Frontex ir palīdzējis apmācīt Grieķijas krasta apsardzes darbiniekus. Tas mums ir ļoti svarīgi. Gribētu minēt šeit trīs lietas. Pirmkārt, ir saprašanās memorands ar Turcijas varas iestādēm. Tas tika parakstīts šī gada maijā, to parakstīja Frontex un Turcija. Tas, manuprāt, ir tāds kā pamats tam, lai Frontex atrastos arī Turcijas robežas pusē un nodarbotos vairāk ar preventīvām funkcijām. Taču neskatoties uz to, ka memorands ir parakstīts un uz to, ka mēs mēģinām izvērst savas attiecības un labāk komunicēt ar Turcijas varas iestādēm, neskatoties uz visu to, Nesen bija kāds nepatīkams incidents. Pirms divām nedēļām, 26. septembrī, ir noticis incidents, kurā iesaistījās Turcijas krasta apsards. Kolēģiem varu informēt, Turcijas krasta apsardzes kuģis iebrauca Grieķijas teritoriālajos ūdeņos. Pēc tam bija Slovenijas kuģis, kas eh, strādāja Frontex uzdevumā. Arī Grieķijas kuģis devās uz šo reģionu. Turku kuģis sazinājās ar abiem pārējiem kuģiem un teica, ka abiem pārējiem esot jābrauc prom. Bet tad mēs pateicām turkiem, ka tā nebūtu nav, tāpēc, ka uh, šie Grieķijas teritoriāla ūdeņa beigās notika strīds starp šiem te kuģiem. Kur tad paliek šis saprašanās memorands, kur ir mūsu skaistā sadarbība? Vai esat apmierināti ar to, kā darbojas memorands? Vai kaut ko sagaidāt no šī memoranda? Pagaidām mēs neredzam, kāds praksē darbos. Otrs jautājums. Jūs runājat par budžeta jautājumiem. Cik man zināms, komisija ir ierosinājusi veltīt 4,5 miljonus eiro Frontex darbībai ārkārtas situācijām vidusjūrā. Vai tā ir pareiza informācija? Vai šis budžets ir apstiprināts un vai ar šādu summu pietiek? Trešais jautājums. Sīrija. Mūs ļoti satrauc situācija Sīrijā. Mēs gribētu būt sagatavoti tālākiem notikumiem. Es ceru, ka Frontex sadarbojas ar dalību valstu attiecīgajām varas iestādēm. Vai jūs varētu paskaidrot kas tiek darīts sagatavošanās darbiem, vai šie 4,5 miljoni eiro ārkārtas vajadzībām varēs tikt izmantoti arī to problēmu risināšanai, kas nāks no Sīrijas puses. Paldies! Mulderkungs, nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji! Eh, mani ļoti daudz, kas no dzirdētā iepriecināja. Taču galvenās problēmas jau izskanēja atsevišķu runātāju jautājumos. Kas notiks tad, kad jūs atklāsiet, ka jūrā atrodas liela laiva ar bēgļiem? Kura atbildībā nonāk šī laiva? Vai tā ir dalību valstu atbildība? Es nezinu, kā ir sadalīta vidusjūra un tās teritoriāla ūdeni. Vai tie, par tiem ir atbildīga Eiropas eh, Savienība? Kā mēs varam sadarboties? Jūs varat sadarboties ar Zivsaimniecības aģentūru vai ko? Ja izglāb šos cilvēkus, kas notiek pēc tam? Ko Frontex piedāvā? Paldies, Malderkungam. Ernsts Kunz, lūdzu. Ähm, vier kleine Fragen habe ich. Paldies, man ir daži īsi jautājumi. Jūs teicāt, ka vajadzētu izveidot um, Eiropas kr krasta apsārdzi. Nu, tas ir ļoti Interesanti kaut kas tāds eh, Eiropas teritorijā. Varbūt, ka jūs varētu kaut ko vairāk pastāstīt, ko domā dalību valsts. Otrām kārtām aprīkojums. Teicāt, ka daudzi kuģi nav pietiekami aprīkoti ar uh, tehniku, materiāliem, kas ir nepieciešami izglābtajiem cilvēkiem. Vai jūs varētu sniegt mums kaut kādas statistikas datus, ko nozīmē daudzi, viena daļa, lielākā daļa. Un eh, kāds ir jūsu aplēses, cik daudz naudas ir jāizdod eh, šiem cilvēkiem, kas tiek izglābti, lai dalību valsts varētu vieglāk to visu īstenot? Treškārt. Mēs zinām, ka 1500 cilvēki ir um, atstājuši savu dzīvību jūrā, viņi ir noslīkuši. Kas notiek ar viņu ķermeņiem? Kas notiek, ja kāds nomirst, piemēram, arī glābšanas uh, operācijas laikā? Ko jūs darāt? Un ceturtām kārtām arī ar uh, patvērumu atbalsta biroju Frontex ir noslīdis līgumu. Uh, Mēs labprāt gribētu dzirdēt, ko tas viss nozīmē. Paldies! Thank you before. Paldies visiem! Pirms es dodu vārdu atkal Laitinam kungam, kurš atbildēs uz jūsu komentāriem, varbūt gribētu aicināt komisijas pārstāvi izteikties par tiem jautājumiem, kas izskanēja jūsu virzienā. Paldies, priekšsēdētāji! Es vienkārši mēģināju pierakstīt visus tos jautājumus, kas izskanēja komisijai. Sākšu ar pēdējo jautājumu par Sīriju. Kā šeit pieminēja daži deputāti, pilnīgi pareizi, ir uzsākt procedūru. 4,5 miljonu eiro paredzēšanai ārkārtas operācijām. Laitinen kungs teica, ka e, šī gada augustā, piemēram, bija spēcīgi signāli par to, ka no Sīrijas um, bēgošie cilvēki vairs nebēgs pa sauszem uz Turciju un Grieķiju, bet gan pa jūru. No gada sākuma jau mēs esam vērojuši notikumus un uh, redzam, ka šajā reģionā ir vajadzīga lielāka palīdzība. Kāds cits jautājums bija par to komisiju, kā, ko komisija dara un kā tā gatavojas Sīrijas situācijas risināšanai, proti Sīrijas situāciju atsauksmi risināšanai. Protams, ka jau no krīzes sākuma mēs domājam par to un esam daudz ko darījuši šajā jomā. Augustā Pēc komisijas ierosinājuma izveidojām arī darba grupu tieši Sīrijas jautājumiem. Tajā piedalās vairākas aģentūras, arī Frontex, EASA un Eiropol. Šī darba grupa analizē to, kas šobrīd notiek reģionā un ko varam sagaidīt nākotnē. Ir bijuši arī vairāki braucieni uz reģionu, it īpaši uz Turcijas un Grieķijas robežu, eh, lai redzētu, kāda ir notikuma attīstība tur. Tātad turpinam vērot situāciju un notikuma attīstību. Turcijas partneri šobrīd tiek galā ar savu situāciju. Viņ, pie viņiem ir izveidoti bēg, izveidots bēgļu nometnes, kas darbojas apmierinoši. Mums ir bijuši kontakti ar Turcijas varas iestādēm. Konflikts Sīrijā turpinās. Ļoti grūti paredzēt, kā situācija attīstīsies tālāk. Mēs sekojam tam, kas notiek. Sekojam ļoti cieši. Viens no jautājumiem, manuprāt, vairāk adresēts kolēģei, kas vairāk pārzina jūras tiesību aktus tiek uzdots jautājums par Frontex mandātu, kādēļ, lai mēs nemainītu šo te mandātu, iekļaujot tajā meklēšanas un glābšanas darbus kā atsevišķu aģentūras uzdevumu. Nu, pat ja tas būtu iespējams, iesniegt komisijas priekšlikums šajā jomā, es nedomāju, ka tas tā ir kompetence, ko paredz līgumi. Tādēļ būtu grūti šādi formulēt Frontex mandātu tad varbūt vispirms jāgroz līgums. Un tad pēc tam komisija ar vislielāko prieku iesniegs priekšlikumus, pamatojoties uz šīm izmaiņām līgumos. Mūsuprāt, tas gan nav paredzēts tuvākajā nākotnē. Ceru, ka esmu atbildējis uz lielāko daļu jautājumu, kas tika adresēta Eiropas komisijai. Paldies priekšādātāji. Paldies komisijas pārstāvim. Tagad došu vārdu Laitinena kungam. Pēc tam sāksies koordinātoru sēde. Lētinen kungs, lūdzu jūs secinājumu. Paldies, priekšsēdētāji! Gribu pateikties komitejas deputātiem par lieliskajiem jautājumiem. Pirmkārt, par jautājumu, ko jūs uzdevāt par mūsu pašu iekārtu iepirkšanu. 2013. gads būs pirmais gads, kas spēkā stāsies jaunā procedūra, e, pamatoties uz jauno regulu. Tā runā par minimālo tehniskā aprīkojumu līmeni un par finansējumu režīmu, kas tagad ir jauns. Iespējams, jūs atcerēsieties, ka tika ieviestas izmaiņas, simtprocentīgi tiek finansēts minimālais aprīkojums un līdz simtprocentiem arī pārējais aprīkojums. Šobrīd mēs īsti nezinām, cik lielā mērā dalību valstis vēlēsies e, iesaistīt savus kuģus mūsu operācijās. Šī mēneša beigās un, nā, un nākamā mēneša sākumā, kad būs notikušas ikgadējās divpusējās sarunas, mēs zināsim vairāk. Līdzinējā pieredze un informācija no dalību valstīm liecina, ka mums ir jāpārdomā šis jautājums par pašiekārtu iegādāšanos. Šī vide mainās tātad, un mēs redzam, kādas ir dalību valstu reakcijas. Līdz šim šāda veida pakalpojumus un aprīkojumu esam izmantojuši dažās operācijās. Nu, piemēram, Īslandes krasta apsardzes kuģis mums tika nodots. Islandes valdība teica, lūdzu, mēs jums nododam šo kuģi, un aģentūra var izdomāt un izvēlēties pati, kā lietot šo kuģi. Nu, tas tā kā tāds pilotu projekts a, aģentūras pakalpojumu izmantošanai un savu kuģu nodošanai. Otrs piemērs ir kāda privāta organizācija, kas piedāvā pakalpojumus uzraudzības lidojuma veidā. Šos pakalpojumus esam izmantojuši jau vairāk gadu garumā. No šī brīža mēs vairs īsti nezinām, kas notiks. Vai mēs eh, izteiksim priekšlikums iegādāties aprīkojumu vai nē. Domāju, ka konkrētāka situācija būs pēc šīm igadējām divpusējām sarunām. Tad mēs arī zināsim, kādas ir budžeta situācija. Tālāk par vadlīnijām. Protams, mēs zinām Eiropas Savienības uh, tiesas spriedumu par šīm vadlīnijām. Vadlīnijas ir atceltas, bet tāpat laikā tās ir spēkā līdz tam brīdim, kad tiek izstrādāts jaunas vadlīnijas. Līdz ar to neesam veikuši nekādas izmaiņas mūsu jūras operāciju pārvaldībā. Tās joprojām notiek saskaņā ar šīm te anulētajām vecajām vadlīnijām. Pamatprincipi šīm operācijām paliek nemainīgi. Mēs līdz šim neesam aktīvi sazinājušies ar Eiropas komisiju, lai apspriestu uh, Eh, iespējas grozīt šīs vadlīnijas. Jāatceras arī vēsturi, kā šīs vadlīnijas tika izstrādātas savulaik, cik grūti, cik garš bija šis process. Kēlers kundze uzdeva jautājumu par risku analīzi. Domāju, ka nevajadzētu pārprast to, ko es šeit saku. Es vienkārši retrospektīvi atskatos uz tiem uh, procentiem, kāda bijuši pagātnē. Mēs nevaram precīzi paredzēt nākotni, bet mums ir vajadzīgs kaut kāds izējas punkts pasākumu plānošanai. Kādēļ pieminēju šos procentus? Nu, tādēļ, lai jums parādītu, ka tas nav nekāds izņēmums, ka mēs piedalāmies jūras glābšanas operācijās. Drīzāk tas tāds kā izējas punkts. Cik reiz, kad plānojam savas operācijas jūrā, tad mēs zinām, ka ir pastāv liela iespēja, ka mēs sastapsimies arī ar glābšanas pienākumiem. Ja mēs runājam ar juristiem par šo jautājumu, tad tur debats ir nebeidzamas par starptautiskām tiesībām, par Eiropas tiesībām uz jūras un tā tālāk. Un mēs zinām visus šos sarežģītos aspektus. Es vairāk esmu praktiķis, es pārstāvu robežu apsardzes kopienu. Un kā praktiķim tas nav svarīgi vai šis pienākums izriet no starptautiskām tiesībām vai no Eiropas tiesībām, jo patiesais darbs paliek viens un tas pats. Frontex um, ir jāiesaistās šajās glābšanas operācijās. Kā mēs esam stāstījuši par savu darbību glābšanas operācijās, nu mēs esam uh, Eh, ļoti aktīvi stāstījuši jūras meklējuma aģentūrai par to, ko mēs varam izdarīt un ko mēs esam darījuši. Un, kā jau es teicu, mums ir jaunas iespējas, piemēram, pozicionēšanas sistēma, kas uzlabo mūsu kapacitāti. Jo tad, ja mēs sastopamies ar situāciju, ka kāds ir jāglāb, tad tieši jūras meklēšanas un glābšanas un koordinācijas aģentūra uh, uzņēmus atbildību. Frontex, kuģi un cits aprīkojums tad atrodas šīs aģentūras rīcībā. Informācijas plūsma tad ir e, vienvirziena plūsma. Mēs darām visu, ko varam, lai šī sadarbība būtu glūda. Jūs uzdevāt jautājumu par risku analīzi un par pārmaiņām atkarībā no gada laika. Mūsu pieredze šo gadu laikā liecina sekojošo. Īpaši daudz pieredzes ir vidusjūras centrā. Sākot ar oktobru sākas mierīgā sezona, klusā sezona. Tas attiecas arī uz nelegālajiem bēgļiem. Laika apstākļi ir tik slikti, ka bēgļi vairāk nebrauc uz Eiropu. To esam konstatējuši vairāk gadu garumā. Nu, un tad arī mūsu operācijas ir mazāk intensīvas. Ko mēs darām ar šiem izglābtajiem bēgļiem? Par to atbildi dalībvalstu kompetentās iestādes. 2011. gadā lielākā daļa no tiem, apmēram 60 tūkstoši no izglābtajiem, atradās Itālijas jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra pārziņā. Parasti šos cilvēkus ved uz Lampedūzu un pēc tam uz Itālijas cietzemi, lai tālāk uh, procesētu viņu lietu. Mēs pilnībā nepārzinām to, kas ar viņiem notiek tālāk, jo uh, tas jau vairs nav robežu kontrolas iestāžu atbildībā. Bet tie ir tie dati, kas ir manā rīcībā. Par krasta apsardzi. Tie ir mūsu sabiedrotie jūrā krasta uh, robeža apsardzi jūrā visbiežāk veids krasta apsardze. Viņi veic šos te robežu kontrolas pienākumus jūrā. Jautājumos par budžetu. Jūs esat labi informēti. Jūs esat informēti par uh, 2013. gada budžetu. Tur ir jautājumi, kas ir saistīti ar Schengenas lietu kopumā. Un ir zināmas neskaidrības par to, kā beigsies šī budžeta apstiprināšana. Mēs nevaram plānot savus pasākumus, ja mums nav precīzu lēmumu. Eiropas padomes ziņojums par lībiešiem Jā, mēs to ļoti labi atceramies un esam daudz ko mācījušies no tā. Tad, kad situācija Lībijā sāsinājās, tad mums vajadzēja aktīvo darbības joslu pārcelt uz uh, zonu, kas ir ļoti tuvu Lampedūzai, jo bija skaidrs, ka ārpus tās būs šī te kara darbības zona, kurā mēs nevēlamies darboties. Tik uzdots jautājums par Frontexu un Turciju un par saprašanās memorandu par epizodu 6. septembrī pie Grieķijas-Turcijas krastiem. Nesākšu detalizēt skaidrot, taču gribu teikt, ka ir divas ļoti simptomātiskas lietas, ja mēs runājam par jūras meklēšanas un glābšanas operācijām. No vienas puses, ikvienam, kurš ir klāt uh, šīs te, uh, šajā te negadījuma zonā, Viņam ir pienākums palīdzēt. Vai tas būtu militārais vai tirdzniecības kuģis vai kāds cits kuģis, tad, kad jūras meklēšanas un glābšanas centrs un aģentūra jums saka, ka jums ir jāglāb kāds, tad jums tas ir jādara. Bet otrkārt, par 6. septembri konkrēt runājot, Turcijas varas iestādes uzskatīja, ka šī situācija ir viņu pārziņā. Tā arī bija, jo situācija at, attīstījās 50 metrus no Turcijas robežas. Turcijas šīm te glābšanas dienestam bija jāpaziņo, vai viņš vēlas, lai kāds palīdz viņiem risināt šo glābšanas operāciju. Viņa acīm redzot nevēlēs, tādēļ aizbiedēja Slovenijas un Grieķijas kuģi. 4,5 miljonu eiro rezerve, to jūs pieminējāt. Galvenais attaisnojums tā ir ļoti strauja notikuma attīstība no augusta, kad liela daļa bēgļu e, izvēlas drīzāk jūras ceļus nekā sauszemes ceļus, lai dotos uz Eiropas Savienību. Esam veikuši jau iekšējo spēku pārspēlēšanu esam dažādu tehnisko aprīkojumu, piemēram, skrīnerus un dažādas citas iekārtas pārvirzījuši no eh, sauszemes robežas uz jūras robežu. 86% no mūsu finanšu līdzekļiem jau ir uh, asignēti kaut kādiem konkrētiem pasākumiem, tādēļ mums ir ļoti rūpīgi jāpārdomā visi papildus izdevumi. Ar Turciju šeit labi sadarbojamies vēl par 4,5 miljoniem eiro. Gribētu teikt, ka situācija Sīrijā, protams, mūs satrauc un nav izslēgts, ka šī rezerve tiks izmantota bēgļu eh, jautājumu risināšanai tur. Tālāk par krasta apsardzes funkcijām tās ir nedaudz atšķirīgas no tā, ko jūs šeit stāstat. Es šeit runāju par krāsta apsardzes funkcijām. Visi spēlētāji šajā te zonā sadarbojas un koordinācija notiek dalību valstu paspārnē un nevis supranacionālā līmenī. Jūs uzdevāt jautājumu, vai mūsu aprīkojums ir pietiekami labs vai mūsu pēdlīdzekļi ir labi aprīkoti. Mūsu laivas un lidmašīnas ir ļoti labi aprīkotas. Esam sastādījuši kontrolas sarakstu, pēc kura pārbaudām, vai katrs šīs te transporta līdzeklis ir apgādāts ar standarta pakotni. katrs šis kuģis vai uh, līdmašīna darbojas savā jomā, un tad viņam ir arī nedaudz īpatnējāks un atšķirīgāks šis te aprīkojums. Es ceru, ka esmu atbildējis uz lielāko daļu no izskanējušiem jautājumiem. Vēlreiz gribu teikt, cik ārkārtīgi pateicīgs esmu par to, ka ļāvāt man šeit uzstāties un iepazīstināt jūs ar Frontex darbu. Paldies, Laitinenkungs! Lielas paldies par jūsu ieguldījumu! šajā darbā, un paldies, ka jūs atbildējat uz visiem jautājumiem, kas izskanēja. Kēlers kundze un Trianta Filīdis kungs, acīm redzot, grib kaut ko komentēt vai uzdot papildu, papildu jautājumus, bet es gribētu viņus aicināt izteikties pēc iespējas īsāk, tādēļ, ka tulīt būs koordinators. Et Kēlers kundze lūdzu pirmām, pēc tam Trianta Filīdis. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, man ir divi papildu jautājumi. Lētinen kungs Jūs teicāt, ka grozījums budžetā 2013. gadam, uh, jūs runājat par šo grozījumu, mēs par to neko nezinām. Mēs uh, esam saņēmuši grozījumu 2012. gada budžetam. Vai ir tā, ka jūs šogad vairs nevarat apgūt naudas līdzekļus? Varbūt jūs varat paskaidrot šo situāciju. Kuram gadam jūs vajadzīgi lielāku finanšu līdzekļu? Otrs jautājums. Jūs teicāt, vajag vairāk naudas, tādēļ, ka tagad bēgļi vairāk bēg pa jūru, ne pa zemi. Bet, acīm redzot, viņi to dara tādēļ, ka sauszemes robeža tiek pietiekami labi apsargāta. Tagad liela līdzekļa ieguldīt sauszemes robežas aizsargāšanā, un tad visi brauc pa jūru. Tagad jūs vēlaties ieguldīt līdzekļus jūras robežas stiprināšanā. Paldies, Trienta Filīdas kungs! Man šķiet, jūs neatbildējāt Letinenkungs uz manu jautājumu par to, vai jūs pārtverat kādus peldrīkus jūrā. Un vēl pāris vārdos varbūt varētu aprakstīt eh, nolīgumu, kas parakstīts starp eh, Frontex un EASO. Mulderkungs, šķiet, jūs arī gribat runāt? Jā, man ir īsts jautājums. Kam piekrīt galīgā atbildība? Es uzdevu šo jautājumu pirmīt un šķiet, ka nesaņēmu atbildi. Ja cilvēki tiek pārtverti uz jūras, kas ar viņiem notiek? Papa Niklāla kungs, arī jūs gribat runāt? Jā, paldies priekšsēdētāji. Lētinen kungs, man šķiet, ir radies pārpratums. Es runāju par citu incidentu, nevis to, ko jūs aprakstījāt. Es runāju par 26. septembri, nevis 6. septembri. Jūs laikam runājat par kādu citu gadījumu kad tiešām bija glābšanas operācija 50 metrus no Turcijas eh, sauszemes robežas. Nē, nē, nē, es runāju par visam par kaut ko citu, par 26. septembru, kad notika sadursme starp eh, Grieķijas Frontex kuģi un Turcijas kuģi. Ernstas Kunz, lūdzu, ļoti īsi. Frontex, jāzo, working. Ļoti īsi. Ir jums eh, arī ar ISO nolīgums. Paldies. Back to you, Mr. Laitinen. Laitinen kungs, jums ir otrā iespēja uzstāties un atbildēt uz jautājumiem. Paldies! Es ceru, ka manā rīcībā ir vairāk nekā viena sekunda šajam otrajam atbilžu raundam. Par budžetu grozījumiem. Es runāju par 2013. gada uh, budžeta tāmi, budžeta projektu. Mēs runājam par divām rezervēm. Viens miljons, otrs ir 75% no visām operatīvajām izmaksām mūsu rīcībā, un tas ir saistīts ar Schengenu ceru, ka tas nav jums jāskaidro, aģent, ko aģentūrai nozīmē, vai mēs nezinām, vai mums būs jāsaka 25 vai 75 procenti no visām operatīvām izmaksām. Tātad 25 vai 100 procenti. Sirsnīgs paldies Helenai par šo te labo ziņu, ka šie grozījumi ir noraidīti budžeta komitejā. Es nezināju to. Tālāk, eh, pārtveršana jūrā. Jūrā nevar pārtvert nekādus citus kuģus, kā vien tos kuģus, ko mēs vēlamies glābt vai eskortēt līdz drošai vietai. tā ir sena patiesība. Agrāk mēs runājām par to, ka atbaidīja kuģus un tā kā atstūma viņus atpakaļ uz citām robežām. Tagad mēs to vairs nedaram. Tagad tas vairs nav iespējams. Kam piekrīt galīgā atbildība, jautāja Mulderkungs. Nu, es mēģināju neradīt iespēju, ka es kaut kādā veidā mēģinu izvairītos no atbildības. Tādēļ es teicu, ka juristiem ir savi viedokļi un praktiķiem ir citi viedokļi. Galīgā atbildība neapšaubāmi gulstas uz kompetento dalību valsts iestādi, kas pieņem lēmumus šajās lietās. Tie ir jautājumi par robežu kontroli, kopīgām operācijām, Frontex koordinācija eh, darbojas pamatojoties uz mītnes valsts atbildīgās amatpersonas, atbildīgās iestādes norādēm. Mēs mēģinām nodrošināt šo operāciju pozitīvu izmanākumu. 26. septembra incidents. Nevar jums to detalizēti apra aprakstīt, bet mēs zinām, kas tas bija. Tas bija tāds gadījums, kad kāds kuģis, kas piedalās Frontex kopīgajās uh, operācijās, kas bija Grieķijas kuģis, viņš sadūrās ar Turcijas krastapsardzes kuģi zonā, kur šīm valstīm ir atšķirīgi viedokļi par to, kur īsti atrodas jūras robeža par sadarbību starp Frontex un EASO. Es piedalījos pirms mēneša notikušajā EASO valdes sēdē. Mans kolēģis Klauds Fišers piedalījās pēdējā Frontex valdes sēdē, kas notika 28. septembrī. Tajā pašā dienā mēs arī parakstījām sadarbības protokolu starp Frontex un EASO. Tas nebija kaut kas pilnīgi no jauna izgudrots, mums jau bija ļoti laba sadarbības pieredze, Frontex palīdzēja EASO uh, pārņemt dažādas administratīvās lietas un procedūras. Daudz kopā esam analizējuši riskus, tāpat arī esam strādājuši par kapacitātes veid, pie kapacitātes veicināšanas pasākumiem Grieķijā. Un šī sadarbība ir īsti, ļoti vērtīga. E, tā nodrošina apmācības, informācijas apmaiņu, tāpat arī skrīningu kvalitātes uzlabošanu, pie kuras strādājam šobrīd kopā. Par riska analīzi runājot. EASO šajā jomā ir vairāk pieredzes, e, it īpaši tādos jautājumos kā izcelsmes valsts jautājumi. Frontex vairāk pārzina dažādos migrācijas e, maršrutus. domāju, ka mēs katrs varam dot šai sadarbībai kaut ko savu. Es jau pieminēju, ka skrīnings ir tāda procedūra, eh, kurā tiek izlemts, vai migranti iesaistās patvērumu meklēšanas procedūrā vai kādā citā procedūrā, ja viņi nekvalificējas kā patvērumu meklētāji. Eh, viņus var atgriezt atpakaļ viņas celsmes valstī vai tam līdzīgi. Paldies! Paldies, Leitinen kungs, par šo interesanto informāciju! Paldies, kā jūs atbildējāt uz jautājumiem, kas satrauc Lība komitejas deputātus. Sirsnīgs paldies jums šoreiz. Daudz tika runāts par grozījumu, budžeta grozījumu, kas tika pieņemts pagājušo nedēļu. Tātad šī jūsu informācija ir ļoti aktuāla. Paldies par jūsu uzstāšanos, paldies par jūsu ieguldījumu Frontex darbā. Atvadīsimies no jums, Laitinen kungs, un pēc dažām minūtēm sāksim koordinātoru sēdi. Un koordinātoru sēdi notiks aiz slēgtām durvīm. Tādēļ gribētu aicināt visus klātesošos, kas nepiedalīsies koordinātoru sēdē, klusējot pamest šo zāli. Paldies! Laitinen.